Okay, dear colleagues, good morning. Uh, let's... Labrīt, kolēģi! Sāksim mūsu sanāksmi ar diviem svarīgiem darbkārtības punktiem. Nu, protams, darbkārtībā ir vairāk kā divi, bet eh, šeit ir runa par diviem lieliem punktiem banku paketē esam nonākuši līdz grozījumu izskatīšanai. Un kā jau mēs sagaidījām, grozījumu ir daudz, un tas ir normāli. Daudz darba referentiem. Un lai uzreiz ķertos klāt pie lietas, neko vairāk neteikšu, došu uzreiz vārdu Gunāram Hokmarkam. Paldies! Paldies visiem ēnu referentiem un arī citiem deputātiem par viņu ieguldījumu. Gan arī 600 grozījumus mēs esam saņēmuši, un kā jūs priekšsēdētāji norādījāt, mēs varējām arī paredzēt, ka tas tā varētu būt šādam ziņojumam. V vēlējos uh, dažas lietas norādīt. Pirmkārt, mums ir nepieciešams nodrošināt, ka labi kapitalizētas institūcijas netiktu sodītas ar papildus MRL slogu, jo viņi jau ir labi kapitalizēti. Mums ir nepieciešama tāda visaptaroša skatījuma izmantot. Ja banka jau ir labi kapitalizēta, tam vajadzētu ietekmēt arī noteikto MRL līmeni. Otrakārt, subordinētā parāda līmenis, tas ir jānosaka tēlāk līmenī, ne vairāk, jo savādāk mēs radam jaunus papildus logus Eiropas bankām. Trešais - samērīgums. Neiedziļināšos eh, daudz detaļās šeit, bet eh, samērīgums ir aktuāls. Bankas kas, eh, kurām nav paredzēts eh, noregulējums, tām nav nepieciešams MRL. Viņas vienkārši tiek likvidētas. Nu, tā vienkārši ir. Jārunā par atbilstošu samērīgumu. Un strīdīgs jautājums. Diskusija par moratoriju noteikšanu. Ir skaidrs, ka par to ir atšķirīgi viedokļi. Manā ziņojumā bija minēts ka, lai ņemtu vērā risku, ka ir pārāk garš moratorijas noteikts, un tad, tad nu, nāk situācija, ka operācija bija veiksmīga, bet pacients nomirst, ka banka realitātē atvesļoties nevarēs. Tagad par grozījumiem, kas lielā mērā koncentrējas uz šīm galvenajām lietām. Par moratoriju pilnvarām daudz grozījumu no kolēģiem, no ēnu referentiem. Daži saka, ka moratoriju vispār nevajag. Citi saka, ka tas tikai noregulējuma posmā ir nepieciešams. Manuprāt, varēsim diezgan viegli nonākt pie salīdz, salīdzinoši laba kompromisa, ņemot vērā visas svarīgās lietas, kas ir svarīgas. Par atbilstības eh, jautājumiem un MRL un mantotajiem, mantotajiem normām. Es eh, vēlos noteikt īpašu datumu, kad šīs prasības vairs nav spēkā. Es ne, īpaši nebiju paredzējis konkrētu datumu noteikti. Es domāju, ka tas izrietēs no diskusijām šeit. Un es domāju, ka būtu svarīgi to koordinēt ar to, kas notiek CRR dosjē. Kas attiecas uz uh, to, lai atsevišķi struktūrētas uh, struktūrēt uh, instrumentu varētu ieskaitīt MRL. Te ir daži grozījumi pret to, daži pār, un kā vienmēr, pretēji viedokļi. Man likās, ka mums vajadzētu to risināt, eh, varbūt eh, pastiprinot šīs prasības, bet ir svarīgi, ka eh, struktūrēti instrumenti būtu jāskaita MRL iekšā. Kas attiec uz subordinācijas prasībām attiecībā uz tēlāku līmeni? Kā es saprotu, ir diezgan plašs atbalsts vai vismaz izpratne attiecībā uz manu pieeju, un es centīšos to izstrādāt tālāk. Un centīšos nonākt pie pietiekam plašiem kompromisiem. MRL vadlīnija jautājums. Daudzi kolēģi saka, ka mums nav nepieciešami šādi norādījumi. Un arī es domāju, ka varbūt vajadzētu šajā virzienā virzīties. Nu, redzēsim, kas izrietēs no diskusijām. Tad par iekšējo MRL. Uh, kas varbūt ir viss sarežģītākais jautājums, jo tur ir līdzsvars starp eh, izcelsmes valstīm un mērķu valstīm. Mēs BRD jau sasniedzām līdzsvaru, un varbūt ir nepieciešams tikai nelielas korekcijas. Daži kolēģi ierosina, ka mums nevajag MRL Eiropas Savienībā. Es domāju, ka tas nav realistiski. Cits saka, banku savienībā ko tādu nevajag. Es teiktu, ka realitāte prasības pret bankām ir ska tāds skarbāks. Bet nu paskatīsimies, ko varam darīt. Galvenais ir saglabāt BRD ietvaros panākto līdzsvaru. Nu, jā, ir vēl virkni citu jautājumu, Varbūt vienīgi papildināšu ar to, ka daži kolēģi ir iesūtījuši grozījumu, kas, manuprāt, ir, ir veco debašu turpināšana. Un nezinu, kā lai to uh, diplomātiskāk um, aprakstā, nu, es vilcinos ņemt vērā šos grozījumus, jo tad tur tiek mēģināts sākt kaut ko tādu, ko nevajadzētu sākt. Uh, Un e, varu teikt, ka esmu skeptiski pret šiem grozījumiem noskaņots, bet esmu gatavs uzklausīt kolēģu viedokļus un pēc tam sākt sarunas. Paldies! Paldies referentam par līdzsvarotiem komentāriem. Es jau atgādināju kolēģiem, ka šeit runa par MRL. Tātad tas ir paredzēts šogad sākt. Nu, protams, atšķirīgi viedokļi varbūt padarīs debats interesantāks, bet tā reāli mēs nekur nenonāksim. Mums vajadzētu pieturēties pie tā, par ko konkrēti ir šis ziņojums. Silva Pereira kungs. Thank you, Chair. Good morning. Paldies, priekšsarētāji. Labrīt visiem. Labrīt referentam. Mēs, protams, esam gatavi turpināt diskusijas par banku paketi, ko komisija pie, ir likus mūsu priekšā, tīpaši attiecībā uz um, banku atvesļošanās un noregulēšanas direktīvu BRRD. Un tas ir ļoti nepieciešams, lai stiprinātu Eiropas banku sistēmas noturību un palielinātu uzticēšanos eh, tirgos. Uh, Galvenais mērķis komisijas eh, izmaiņām BRD ir, protams, vēlme iestrādāt starptautiskos standartus par zaudējumu absorpciju un rekapitalizāciju, tā sauktajiem tēlāk standartiem esošajos MRL prasībās. Kā mēs zinām, tas ir diezgan sarežģīts un tehnisks dosjē Tomēr aiz šī tehniskā žargona slēpjas ļoti liela ietekme uz Eiropas ekonomiku, bankām un iedzīvotājiem. Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi atrast pareizo līdzsvaru. Mums ir nepieciešama droša, stabila sistēma un arī uzticams ietvars tad, kad pienāks grūti laiki. Un tad, kad tas notiek, tad mums ir jāatceras iedzīvotāju noguldījumi un investīcijas. Ņemot to vērā, ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar referentu un kolēģiem, lai nonāktu pie kompromisiem un nonāktu galu galā pie pēc iespējas labākas Eiropas parlamenta nostājas. Kā jau referents tikko pieminēja, ir iesniegt eh, daudz grozījumu, gan arī 600. Un Dažos gadījumos ir pretrunīgi grozījumi, citos jautājumos varētu teikt, ka grozījumi iet vairāk vai mazāk vienā virzienā. Piemēram, mēs redzam viedokļu pārklāšanos attiecībā uz noregulējumu moratoriju. Daudz kolēģi skatās uz to kā uz problēmu un ierosina to vienkārši atteikties no tā svītroto kādas ir mūsu politiskās grupas gadījumā, vai vismaz saīsināt moratoriju ilgumu. Redzam arī atšķirīgs viedokļus par iekšējiem MRL un par to, vai noregulējumu iestādēm ir jāprasa subordinācija. Mums ir bijuši jau divas interesantas ēnu referents sanāksmes. Runājām par MRL jaunām moratoriju pilnvarām Sanāksmes bija gana interesants, deva mums vielu pārdomām, tā skaitā EBA un ECB ierosinājumu vakar, ka MRL vadlīnijas vispār nav vajadzīgas. Vēlos koncentrēties uz divām politiskajām prioritātēm. Vispirms eh, MRL prasības kalibrēšana, un pārējas normu īstenošanu attiecībā uz MRL, kas attiecas uz kalibrēšanu. Tad ir nepieciešams, lai MRL tiek veidots tā, ka banku noregulējuma spēja tiek palielināta un tiek stiprināta finanšu stabilitāte, bet vienlaicīgi bankām ir arī jāturpina spēt finansēt ekonomiku. Nedrīkst, protams, pārcensties ar MRL kalibrēšanu, lai institūcijām nebūtu nepieciešams izpildīt MRL, kas ir nesamērīgs pret noregulējumu vajadzībām. Un domāju, ka mēs varam lielā mērā vienoties par to. Tas, kā MRL tiek apme, aprēķināts, tad, kad to dara noregulējuma iestāde, to ir nepieciešams iekļaut likumdošanā ar objektīvu, caurskatām kritēriju palīdzību, kur tiek ņemta vērā izvēlētā noregulējuma stratēģija. Līdz ar to noregulējuma iestādes pilnvars būtu skaidri atrunāts. Piekrīt arī komisijas priekšlikumam, ka rekapitalizācijas summā ir jāņem vērā noregulējuma, situā, eh, noregulējuma grupas situācija pēc paša noregulējuma. Protams, tam jābūt samērīgam pret biznesa modeli, kas tiek izmantots. Ņemot vērā arī specifiku, kas ir bankām, kas lielā mērā savam finansējumam izmanto depozīts. Tad vēl pārējais normas attiecībā uz MRL. Tur ir jāiekļaus skaidrs skaidru nostāju attiecībā uz atbilstību MRL, un minimālajam periodam ir jāsniedzas tālāk par pārējais periodu, kas tiek noteikts tālāk. Ir skaidrs, ka ir iespējams grūtības tirgumu, ja tas viss ir jāizdara ļoti īsā laika periodā. Un šajā kontekstā būtu labi harmonizēt eh, šo prasību minimālam periodam attiecībā uz MRL un arī garāku periodu noteikšanas iespējas atsevišķām iestādēm. Uzskatu, ka minimālajam MRL pārejas periodam būtu jāpārsniedz tam, to periodu, kas uh, ir noteikts telak, tātad neagrāk kā 24. gada 1. janvārim. Pārejas periods bankām Tām ir nepieciešams garāks periods nekā tēlāk. Tur samērīguma princips jāizmanto. Un kā es sacīju, vēl ir jāpierāda, ka tirgi spēs absorbēt MRL problēmas parāda instrumentu gadījumos. Esmu iesniedzis vairākus grozījumus par šo tēmatu, bet arī par citiem svarīgiem jautājumiem, kā MRL subordinācija, moratorija MRL vadlīnijām. Un tagad gatavojos sagatavoties, eh, sadarboties ar referentu pie šiem jautājumiem tuvākajās nedēļās mēnešos, cerams, nepārāk daudz mēnešos, lai nonāktu pie laba kompromisa un nonāktu pēc tam pie pozitīviem rezultātiem saistībā ar šo jautājumu. Paldies! Paldies! Kamalkungs! Paldies priekšsarētāji, paldies referentam un ēnu referentiem par to, kādā gaisotnē līdz šim šīs sarunas noritējuši. Sākšu ar to, ka mūsu grupas ECR iesniegtie grozījumi seko dažiem principiem. Viens ir elastīguma princips Lai nebūtu tā, ka vie, kaut kas viens tiek piemērots pilnīgi visam. Otrakārt, ir nepieciešama indi individualizēt MRL prasības eh, katrai firmai, lai noregulējuma iestādēm būtu pēc iespējas lielāks elastīgums, lai arī izvairītos no nevēlamām sekām eh, tīpaši attiecībā uz noteikto moratoriju. Es atzinīgi vērtēju Gunāru un ēnu referentu centienus runāt par tām lietām, kas ir vissvarīgākās, un es tad ātri iziešu cauri, daž, cauri dažiem jautājumiem. Moratorijas. Mēs esam pret normām, kas ir ieviestas komisijas priekšlikumā. Protams, ka varbūt vilinājums censties mūs pārliecināt, bet šajā gadījumā eh, tālākas diskusijas ir tikai nostiprinājuši manu pārliecību ka tur ir iespējama negatīva, negatīva ietekme arī uz finanšu stabilitāti. Mūsu grupa vēlētos eh, moratoriju ierobežojumu svītrot, vai vismaz darbības jomu vai šo aptvērumu svītrot, lai neapdraudētu finanšu stabilitāti par MRL subordināciju. Mēs uzskatām, ka noregulējuma iestādē ir jābūt pietiekamai elastībai, veidot subordināciju attiecībā uz katras firmas eh, individuālo situāciju. Līdz ar to mūsu grupā neatbalsta limitu noteikšanu, kas mūsuprāt ir pārāk ierobežojoši. Noregulējuma iestādēji ir jāspēj pieprasīt lielākus MRL no firmām. Bet tikai tad, kad tas ir nepieciešams, nevis kad, tāpēc, ka viņi ir spiesti to darīt. Uh, Mēs eh, neatbalstam arī eh, ierobežojumus eh, MRL kalibrācijai, jo arī tas ierobežo noregulējumu iestādes. Attiecībā uz iekšējo MRL un paskatoties uz tīlāku Tīlāk ir nepieciešams, lai iekšējais MRL būtu starp 75 un 90 procentiem, bet komisija ierosina, ka to vēl pa papildināt un pacelt 90 procentu līmenī. Es domāju, ka ar noregulējumu iestādēm uh, nevajadzētu uh, ierobežot uh, viņu stāvu, viņiem vienkārši jānodrošina, ka ir pietiekami resursi un vajadzētu palikt uh, starptautiskajā 75 līdz 90% diapazonā. Tad es to vēl varētu apsvērt atbalstīt. Bet, ja mēs ejam tālāk, tad mums ir jābūt ļoti labam pamatojumam, kāpēc mēs ejam tālāk par starptautiskiem standartiem. Tāpat par savstarpējām garantijām. Tur tēlāk eh, jau iekļauti. Līdz ar to dīvaini, ja Eiropas Savienība atkāpjas eh, no starptautiskiem standartiem par vadlīnijām. Ne, nedomāju, ka tās ir nepieciešams. Es saprotu, ka ECB arī atbalsta šādu pieeju, tāpēc es aicinu kolēģis vēlreiz padomāt par to. Par Bēlinu. Mēs eh, nedomājam, ka šis Weverina režīms ir atbilstoši 55. pantam. Ja mēs apgrūtinam noregulējumu iestādes ar pārāk daudz e, normām, tas būs pretproduktīvi. Viena lieta, ko mēs iemācījāmies krīzē, jā, uzraudzība bija slikti īstenota, bet ir jāuzņemas atbildība. Es jau teiktu, ka banku direktoru būtu eh, jāpadara atbildīgi. Viņam vairāk būtu jāinteresēs par to, kas ir viņa bilancēs. Atbilstība. Mēs neatbilstam struktūrēto instrumentu iekļaušanu MRL. Tas būtu nesamērīgs sloks. Būtu virkni citi jautājumi, bet tie ir galvenie punkti, ko es vēlējos norādīt. Un nepacietību gaida tālākas diskusijas ar Gunnaru un citiem ēnu referentiem. Paldies! Klīnca kungs Alde grupai. Es uh, runāju kolēģi vārdā, kurš nevarēja ierasties uz šo sanāksmi un nolasu viņa tekstu. Pateicamies Gunam, pateicos Gunaram Hokmārkam un sekretariātam par organizētām sanāksmēm, tāpat ar komisiju un ECB pārstāvjiem, kas bija ļoti uh, Uh, noderīgas. <clears throat> Runājot par vienoto noregulējumu uh, kolēģiju, šeit uh, nevajadzētu noteikt atšķirīgus MRL prasības. Tikai bankas Uh, kurām ir īpaši nosacījumi būt izslēdzams no MRL, bet uh, MRL ir jātiecina uz praktiski visām bankām neatkarīgi no to lieluma un uzņēmēja darbības modeļa. Un uh, ir jānodrošina, lai noregulējuma stratēģija strādātu un uh, lai būtu bankām specifiski risinājumi, nevis, li, uh, nevis likvidācija un tam ir gan politiski, gan ekonomiski pamatojumi Banku Savienībā. Par moratoriju noteikšanas eh, tiesībām šeit es priekšrocības nesaskatu tikai trūkumus, bet par to vēl varam diskutēt. Un eh, jāapzinās patiesie izaicinājumi izstrādājot nosacījums, ir jāņem vērā banku nozares daudzveidība kas ir uh, mūsu uh, stiprā puse. Tāpat jāņem vērā arī, ka bankas attīstās. Paldies! Paldies! Go grupas vārdā Mārtiņš Širdvans. Paldies priekšsēdētāji, pateicos referentam, kolēģiem, kuri ir uh, piedalījušies šai kopīgajā darbā. Eh, pagātnē mūsu grupa vairāk kārt ir paudusi šaubas par eh, to, kā MRL un tilāk instrumenti praksē reāli darbotos un ir jādomā par Uh, alternatīvām, kā nodrošināt to, lai nebūtu bankas jāglābj ar nodokļu maksātāju līdzekļiem bailout procedūrā, bet gan lai uh, palielinātu kapitāla prasības CRR un CRD, uh, tas ir iekļauts, bet uh, mēs uh, esam iesnieguši savus uh, grozījumus, lai novērstu to, ka zaud, par zaudējumiem ir jāmaksā uh, visai sabiedrībai. Tālāk par uh, kapitalizāciju gribu norādīt, ka tā saucamā pie, uh, piesārdzības kapitalizācijas 32. pantā tā ir iekļauta. Ir uh, paredzēts, ka komisija pārskatīs normas un e, nedrīkst pieļaut, ka tas kļūst par tādu tādām sētas durvīm bēlina piemērošanai. Un mēs uzskatām, ka banku iestādes, kuras pastāvēt var tikai e, izmantojot nodokļu maksātāju naudu, būtu arī jāpakļauj noregulējumam. Runājot par MRL, 39. Eh, un 202. grozījums ir iesniegts un Uh, šie paredzētie principi norād, novedīs pie tā, ka kreditori apstrīdēs uh, noregulējumu procedūru, un tas nevar būt um, efektīvs. Uh, nevar pieļaut, ka tas ir būtībā Bēlina režīms 206, 216 kompleksie instrumenti MRL un uh, kredīti, instrumenti, tie ir ļoti uh, specifiski, tie nav iekļauti tilāk uh, darba lapā, un es domāju, ka mums ir uh, jāvienojas par kopēju nostāju. Mēs esam kritiski noskaņoti par tilāk un mēs vēlamies, lai šie instrumenti tiešām darbotos un lai noregulējumu iestāžu darbība netiktu nevajadzīgi tikta ierobežota. Tālāk par uh, saulaicīgu noregulējumu īstenošanu mēs uh, domājam par uh, attiecīgo iestāžu pilnvaru ierobežošanu attiecīgajos pantos. Un uh, attiecībā uz kvotu, uh, saprātīgi kvotu noteikšanu noregulējamām iestādēm. Tāpat uh, ir uh, strīdi par uh, šiem jautājumiem, kura institūcija institūcijai šeit būtu jādarbojas, vai tā būtu uh, ECBC, CRD. Mēs skatāmies ļoti kritiski un uh, šeit nav paredzētas nekādas uh, sankcijas, jo šeit ir tikai iestāžu ieteikumi ir jā, mēs savā 384. pantā aicinām svītrot 384. pantu, tālāk par 55. pantu mūsu prātu šis uh, pāns ir svarīgs attiecībā uz Bēlina saistošo raksturu un, jautā, un arī par tā īstenošanu ārvalstīs. Um, to mēs apsveicām, bet mēs uzskatām, ka būtu jāparēdz noteikti izņēmumi, ja šīs iestādes nav sistēmiski nozīmīgas un būtu jāparedz arī Uh, izņēmumu noteikšanu, bet esam gatavi turpināt diskusijas ar referentu un ēnu referentiem, lai nonāktu pie kopīgas nostājas. Thank you, Ernest Urtasun. Paldies, Ernest Urtasuns. Paldies, uh, pateicos referentam par labo sadarbību. Vispār rīks komentārs vispirms. Uh, sliktākais variants eh, mūsu darbām būtu tāds, ja dažas grupas nebūtu gatavas panākt kompromisu par riska eh, sadali, otrs, citas grupas nebūtu gatavas uh, vienoties par riska mazināšanu, un tad nekas neiznāktu. Mums tiešām ir par to bažas. Mēs domājam, ka ir nepieciešams vairākums parlamentā, lai izlēmtu abus jautājumus ar šo pakotni. Mums ir jāpanāk riska samazināšana, un tas nozīmē, ka ir noregulējuma plāni, ko iestādes var uh, piespiest īstenot, un ir virkne grozījumu kuri uh, ierobežo eh, noregulējumu iestāžu iespējas pildīt savus pienākumus un uh, nevajadzētu pieļaut, ka šie grozījumi tiek iekļauti, jo tad mūsu nostāja tādos jautājumos kā MRL kalibrēšana un citi nu, uh, vairs uh, nebūs tik nozīmīgi. Ja mēs runājam par MRL aprēķinu, mēs uzskatām, ka ir jānosaka mm, mm, griesti un zemākais līmenis, un tad iestādes var uh, izlēmt, cik uh, tālu var iet šajā MRL. un tāpat padarīt šo MRL tādu, lai varētu nepieciešams gadījumā izmantot Bēlinu procedūru. Šķiet ir iesniegts viens grozījums, kurā ir noteikts, ka uh, ir jāizliedz uh, noreglēm iestādēm uh, paredzēt uh, pakārtotās sa saistības pirmajā pīlārā. Mēs uzskatām, ka tas ir jāpieļauj arī otrajā pīlārā, ja nepieciešams. Mums vakar bija ļoti interesantas diskusijas, bet, eh, ja mēs ir eh, kolēģi, kas gribas atteikties, grib atteikties no ieteikumiem, eh, un ja šie ieteikumi tiek ierobežot, tad ir jāstiprina MRL prasības, vai arī, ja mēs liekam akcentu uz uh, ieteikumiem, tad uh, tās ir jāīsteno, uh, iekļaujot uh, arī uh, pa, pakārtotās saistības un, un citus elementus. Tātad šeit ir jāparedz arī uh, atbildība. Un vēl pāris jautājumi par monitoriju. Vakar SSM pārstāv ļoti skaidri norādīja, ka atsevišķos apstākļos šāds moratorijas būtu nepieciešams. Es domāju, ka mums būtu jāatbalsta šāda nostāja, ka ir uh, pieredze jau apliecinājusi, ka, ka tas tiešām tā ir. Tāpat ir jāpar, jāatceras, ka direktīvai ir tāds iecietības periods un var gadīties, ka tas ir pārāk garš, un tad arī tas būtu jākalibrē attiecībā uz šie, šo iecietības periodu direktīvai. Nu, galvenais secinājums Mums ir jāpanāk riska mazināšana un noregulējuma plāni tādā gadījumā tiek sastrādāt, izstrādāt tā, lai atbildīgās iestādes varētu piespiest arī īstenot šos plānus. Tagad Marko Valī. Paldies priekšsēdētāji esam iesnieguši vairākus grozījumus, tā kā arī mūsu kolēģi vakar Mēs diskutējām arī par moratorija jautājumu attiecībā uz ECB. E MRL e. e, mēs uzskatām, ka būtu jāatsakās no moratorija, jo tas radīs vairāk problēmu nekā atrisinās ko un pat radīs arī noguldītāju paniku un var sākties naudu, naudas izņemšana no bankām un uh, šādas bankas katrā ziņā neiedvieš, neiedvieš uzticību klientiem. Tas jāpatur prātā. Tāpat šeit rodas arī juridiski jautājumi, kā attiecībā uz visiem bail-in pasākumiem, jo ir valstis, kuru uh, tiesību sistēma neparedz šādus risinājumus. Runājot par beilu uh, līna uh, uh, attiecināšanu, ka to nevar attiecināt uz saistībām, kas ir uzņemtas pirms 2015. gada 31. decembra. Mēs uzskatām, ka MRL nav jātiecina uz visām bankām, bet tikai uz sistēmiski nozīmīgām bankām. Un uh, globāla mēroga bankām. Mēs uzskatām, ka nepieciešams sešu gadu pārējais periods, lai bankas varētu prasības ieviest. Ja mēs sasteigsim šo procesu, tas radīs sarežģījums banku nozarei. Ir jāparedz MRL arī ar aktīvu viem otrajā pīlārā un mums ir šeit jānodrošina samērīgums, jo ir dažāda veida bankas, un sistēma harmonizācijas gadījumā šīs bankas būs zaudētājas. Instrumenti pirms CR, CRD mēs gribam arī CRR2 nav. Tātad mēs uzskatām, ka harmonizācijai nepieciešams laiks. Un uh, ieteikumi arī ir jāvērš uz MRL bufera palielināšanu, jo pretējā gadījumā šī sistēma būs pārāk smagnēja un sarežģīta. Aptvērums ir saistīts ar EBRD um, jāizkļā, jā, jāizslēdz uh, mazumtirznieci klientu noguldījumi, jo pretējā gadījumā tas viss kļūs pārāk sarežģīts tālāk par zaudējumu absorpciju un rekapitalizāciju. Uh, to var attiecināt tikai uz uh, ne, klientiem, kas nav privāti personas un attiecīgām obligācijām. Ja banka ir pakļauta noregulējuma procesam, tad ir jāveic struktūrāls reformas šai bankā un tā jāsadala uh, saskaņā ar uh, tiesību aktiem tas ir izdarāms. Un mēs uh, uh, sīkāk izskaidrosim savu nostāju referentu sanāksmē. Zanī kungu neredzu zālē, tagad brīvā mikrofona procedūra. Anna Sandēra pirmā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji, arī es gribētu pateikties referentiem, maniem referentiem par to enerģiju, kas tiek ieguldīts šeit darbā pie šī teksta. Mēs, mums nāktos sekot tam, lai mēs nepārslogotu uh, šo tekstu ar eh, standartiem, kas varētu apgrūtināt mūsu bankas. Mums vajadzētu rast pareizo līdzsvaru starp kvantitāti un kvalitāti. Un es gribētu uzsvērt šobrīd to, ka ir subordinēto parādu apjomam jābūt atbilstošam telak standartam un tiktu noteikta eh, robeža, lai uh, mūsu finanšu institūcijas eh, būtu dzīvotspējīgas. Tālāk, pārliecīga transponēšana, kā tas ir, pārliec, kā ir paredzēta tekstā, ir sarežģīta attiecībā uz iekšējo emrelu. Es no savas puses grozījumus esmu izsniegusi, iekšējo emrelu vajadzētu attiecināt uz materiāliem meitas uzņēmumiem. Vēl viens aspekts. Emrelam un tas attiecas uz kvantitāti, kurā būtu jāierobežo, ja lai varētu noteikt griestus. Manuprāt, ir jāņem vērā tas, ka banka, kad tā problēmas ir atrasinātas, tai būs eh, vajadzīgs mazāks kapitalizācijas apjoms nekā pirms šī atrisinājuma. Tas Eh, dotu iespēju izvairīties no daļas nekvalitatīvu aktīvu. Un, visbeidzot, es domāju, ka liela uzmanība jāpievērš ir kooperatīvajām grupām. Daudzas no tām jo ir dažādi nacionālie nosacījumi, kur attiec uz um, solidaritātes un savstarpīguma asociācijām, un šīs īpatnības ir jāņem vērā tad, kad tiek piemēroti Tilak un Emrel. Paldies! Svens Gīgolds. Paldies! No savas puses dažas piezīmes pār šīm diskusijām par MRL un BRD. Tas vienmēr ir politiski visai sulīgi, jo politiskā ainava ir. Uh, Eh, savāda kreisie, kuri bundestāgā apgalvo, ka nevajadzētu atstāt nekādu telpu privātajām bankām šeit eh, atbalsta stingrāku tirgus disciplīnu, ko, protams, mēs atbalstām, bet tas neizklausās visai konsekventi. Kā mal klausoties jūs par ECR nostāju, mēs varam to apsveikt, jo jūs aicināt uh, stingrākus standartus un starptautisko standartu atzīšanu tā vietā, lai Eiropā um, saražotu uh, vājākus standartus. Varbūt jūs sazvanījāties ar Foksa kungu, kurš risku samazināšanā dar pretējo un aicina uz zemākiem standartiem. Uh, Eiropā salīdzinājumā ar starptautiskajiem, bet visinteresantākais, man liekas, atšķirība starp abām lielajām grupām parlamentām no vienas puses. Un tas būtu konsekventi tirgus disciplīnu, kur atbalstām tautīnieki, un mēs to atbalstām. Jums būtu, jā, jums ir jāapmaksā savs rēķins, tas ir jātiec arī uz bankām, un tās nozīmē, ka mums Eiropā ir spēcīgi standarti, lai valstīm nevajadzētu nodarboties ar banku beilautu. No otras puses, es uzskatu, ka ir satraucoši tas, kā sociālisti neaicina uh, to, ko vēlas komisija vai atrisināšanas iestādes, bet aicina vainot standartus, ilgākus pārējais periodus un mazāk tiesību no regulējuma iestādēm. Es jūtos tik tiešām vīlies un aicinu referentu uzklausīt to, ko vairums parlamentā ir jau teikuši, un nevainot nozīmīgos BRD sasniegumus un izdarīt secinājumus eh, pēc principu neievērošanas, kad mēs uzlūkojam banku krīzes un kopš mēs runājam par BRD. Šis ir interesants eh, pasākums, tas um, grozās ap ierasto politisku ainavu, bet man nav skaidrs, kāpēc riska samazināšanas paketē dažiem no mums ir pār, eh, pārveidojusies par riska palielināšanas pasākumu. Mums būtu šeit jāizturas visai piesardzīgi. Paldies! Paldies! Es eh, gandrīz vai nevaru atturēties no kārdināt izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Es eh, labprātāk teikšu, ko domāju es, un nevis uzlīmēšu birkas tam, ko teica citi, un ļoti viegli rast atšķirīgu interpretācijas līniju tam, ko citi ir teikuši. Uh, Un vai jūs vēlaties ieiet, e, ieslīgt citās e, e, šķirt citos šķirtnes aspektos, kas nav politiski, bet varbūt tāda pieeja nav pareizi savukārt. Tas reālais aspekts, kāpēc vairums parlamentā atbalsta komisijas priekšlikumu garu ir tas, kā būtībā tas ir saprātīgs un atbilst Beilina principām. Es tagad eh, nevēlos tikt pārprasti, bet Beilina ir viss līdz ir atšķirīgs jēdziens no Emrela, kurš attiecas uz likviditāti un maksātspēju. Abas lietas ir atšķirīgas un tāpēc, un atbilstoši komisijas priekšlikumam, referents meklē līdzsvaru starp tām summām un uh, uh, Eh, citiem maksājumiem, kas var eh, aizsargāt nodokļu maksātājus un nodrošināt otras puses pietiekami daudz eh, buferzonu, kas neietekmētu bankas kapacitāti, jo, manuprāt, riska samazināšana ir tas tie pasākumi, kas ir domāti riska samazināšana Eh, samazināšanai, ja jūs šos eh, soļus spērat nepareizi un sagatavojat nepareizi, tad viss eh, var neizdoties un tālāk. Vai ir attiecīgi ikvienu pasākumu nodēvēt par riska samazināšanas pasākumu? ja mēs runājam par telak kā visaugstāko starptautisko standārtu, vissarežģītākajam un grūti noregulējamajam bankām, mm tad, manuprāt, ir pilnīgi normāli, ka tas ir kritērijs, lai definētu rīku, ko attiecinām uz mazāk sarežģītām un vieglāk noregulējamām bankām. Un pēc tam, ja, ja ir banka, kas eh, paredzēta noregulējumam un banka, kas paredzēta likvidācijai, tad tās ir atšķirīgas lietas, kas ir jāņem uh, vērā. Tālāk eh, Par diskrētumu runājot no lēmēja iestādes puses, tādam ir jābūt, it īpaši, jā, mēs run... šeit, eh, ja ir jālēm par to, vai banka tiek noregulēta vai likvidēta, vai eh, šajā gadījumā ir jādefinē, kur tad ir tā atbildība elastībai un atbildībai, un kur ir telpā eh, prudenciālajiem standārtiem. Šie abi aspekti ir jāņem vērā, jo pretējā gadījumā kāda ir jēga no CRR, CRD un vienoties par skaitļiem pēc gadiem ilgi sarunām Bāzelē. Nē, tā, tas nedarbojas likumdošana nosaka skaitļus un jomas, kurās šo diskrējumu var ievērot. Tiek noteikts minimums, maksimums, un es uzskatu, ka e, e noregulējuma lēmēja iestādes diskrētumā eh, ietvara noteikšana ir normāla parādība. Tas nozīmē tos kapacitātes robežas, kurās var darboties, un tas būtu prudenciāls prudenciāla noregulējuma prasība, kas varētu tikt definēta likumdošanā. Savukārt uzraudzības levija iestāde piemērojas katras bankas specifiskajai situācijai. Es domāju, ka ja ka mums vajadzētu šajās diskusijās izvairīties no ideoloģijas un pragmatiskā veidā runāt par šiem vadošajiem principiem, un tādā gadījumā parlaments varētu sniegt labu devumu, labu leģislatīvu aktu sagatavošanā. Citi runātāji šķiet nav pieteikušies. Un tāpēc varu dot vārdu atkal referentam. Paldies! Pirmkārt, es vēlos pateikties eh, Svenam Gīgoltam eh, par viņa spriedumu par to, vai mums ir parojas viedokļus, to, par, kuru, par ko mums ir jābūt viedoklim. Es domāju, ka es eh, varbūt es neizpaužos, neizsakos, varbūt tas neskan visai gledbojoši, bet Tagad vispārīgi runājot, jāpaturprātā tas, ka nav priekšlikumā attiecībā uz nākotnes priekšlikumu, kas vainot BRD. Pēdējo piecu gadu laikā realitātes uh, ir mainījušās ar dažādiem likumdošanas aktiem, banku nozarē, CRD, CRB. CRB gan BRD. Būtiski banku noregulējuma direktīvai, kas tagad kļūst par realitāti, tā ir tirgus disciplīna. Un tirgus disciplīna ir atkarīga no tā, vai visam var piemērot beilinu jo pretējā gadījumā mēs atgriežamies sākotnējā pozīcijā. Un tirgus disciplīna netiek izmantota kā spiediens. Un šis ir viens no iemesliem, kāpēc es par tīlāk izsakos savā priekšlikumā stingri, jo ja mēs. Market, what... definējam subordināto parādu, tad mēs varam definēt, kā, ko var pakļaut bēlinam. Tirgus disciplīna ir absolūti nepieciešama, lai bankas nozara eh, darbotos labi. Bankas nav vientuļas saliņas, tā ir daļa no ekonomikas un tām ir jāspēj finansēt investīcijas, jo pretējā gadījumā notiks ekonomikas degradēšanās. Augošā ekonomikā banks ir stabils, stagnējošā ekonomikā tās ir mazāk stabils neatkarīgi no leģislatīvās situācijas. Runāt par BRD un notikumu attīstību pirmkārt beilini un citi instrumenti, um, kas ir mūsu rīcībā bankrotējošām bankām, par ko runāju tas un process, un nākotnē mums ir jāseko tām, lai noregulējumi iestādes rīkotos saskaņā ar tiem nereti. Iestādes vēlas papildu vadlīnijas. Mums ir hierarhija. Kopumā mēs nevaram salīdzināt mūsu šī brīža situācija ar situāciju pirms vairākiem gadiem. Un tagad mēs ieviešam teilāk, kas paredz vēl vairāk stabilitātes. Manā priekšlikumā ir priekšlikums tīlakam, ka tīlak ierobežojums ir MRL ierobežojums. Tas ir svarīgi, un tas ir svarīgi arī manām pārdomām uh, attiecībā uz to, vai visu var pakļaut beilinam. About, the... Ļoti daudzi runāja uh, par grozījumiem attiecībā uz izņēmumiem par BRD. Ik viens grib izņēmums, it kā mēs tas būtu kā siers ar caurumiem, kā mēs to Šveicē, Zviedrijā sakām. Bet ka bankas ir jāuzskata institūcijas ar risku un, bet mēs jau to paredzējām BRD. Taču vajadzētu būt ierobežotiem izņēmumu sakarā, lai mēs neradītu šādu caurumota siera iespaidu. Par moratoriju ir atšķirīgi viedokļi. Bet tas būtu lēciens manas piedāvātajā virzienā. Tāpat mums vajadzētu precizēt to, kādos apstākļos īsāks moratorijas tiek noteikts. Šeit mēs varētu rīkoties pragmatiski, bet kopumā uzklausot jūs visus, es atzīstu, ka viena aspekti būs sarežģītāki nekā citi, bet ar labo, labu, labu noskaņu un labiem novērtējumiem no Svena Gīgolda puses. Mums noteikti izdosies visu paveikt. Paldies, turpina priekšsēdētājs par aicinājumu turpināt strādāt labā noskaņojumā un ar humoru izjūtu un tagad eh, par termiņiem balsojums ir noteikts visu 16. maijā, līdz ar to mums ir laiks strādāt pie kompromisa sagatavošanas, un esmu pārliecināts, ka šis būs veiksmīgs pasākums pēc visām diskusijām, un mēs varam, varēsim baudīt mūsu un jūsu kolektīvā darba rezultātu. Tas būs ārkārtīgi nozīmīgs trilogu uzsākšanai maijā, jūnijā, lai varētu pabeigt darbu pie šī leģislatīvā dosie līdz gada beigām. Vissliktākais, ko mēs varētu izdarīt, ir nepabeigt mūsu darbu līdz termiņa beigām, ja mēs vēlamies ieviest MRL un citus nosacījumus. Tagad ir ziņojums, ir, būs grozījumi un mēs varam tālāk runāt par to, kā mēs savu darbu pabeidzam. Manuprāt, termiņi ir pilnīgi reālis. Un aicinu jūs visus strādāt pie mūsu kā likumdevēju pienākumiem, lai mēs varētu šo būtisko leģislatīvo tekstu pabeigt savlaicīgi. Bet tagad mēs varam pāriet pie darba kārtības nākošā punkta, kas kur referents ir Pēters Simons. Šeit nav nekā negaidīta. Mums ir daudz grozījumu, bet eh, vidējās robežās tas neatvieglotā uzdevuma Pēter. Bet eh, tu tiksi galā. Vārds tev! Paldies pirmkārt par eh, mūsu lielā priekšsēdētāja uzticēšanos, ka 1300 saņemtie grozījumi un ideju eh, tiek man uzticēti, kas eh, liecina par to, ka visi ir ļoti interesēti atcerētos, atceroties, atceroties Iepriekšējo sasaukumu bija gadījumi arī virs diviem tūkstošiem grozījumu, tā kā šoreiz vēl nav tik traki. Katrā ziņā būs jāatvēl uzmanību un laiks katram grozījumam. Pašreizējais plāns laika ziņā ir diezgan ambiciozs. Un, ja izdosies, tad mēs labprāt maijā šeit ekon komitejā balsotu. Paskaroties, kas vēl pa vidu ir lieldienu brīvdienas, nu, būs diezgan saspringti. Tagad par galvenajiem punktiem, kas ir iekļauti grozījumos. Pirmkārt, vēlos norādīt uz eh, pārskatīšanu attiecībā uz tirzniecības reģistriem. R kalibrēšana 65% no Bāzeles e, prasībām. ECB kā komentāru iestājās par īstenošanu, un es personīgi domāju, ka e, mans priekšlikums ar piecu gadu pārejas periodu līdz pilnvērtīgai īstenošanai varētu būt labs kompromiss starp atšķirīgajiem viedokļiem. Bet par to, protams, jādiskutē. Bez tam ierosinātā īstenošanas eh, fāze komisija ierosina trīs gadus tam, tam vajadzētu pietikt, lai rēģētu uz atbilstošiem grozījumiem Bāzeles režīmā. Neto stabila finansējuma rādītājs ar atpakaļpirkšanas eh, darījumiem saistīta eh, jautājuma kopums, tā sauktā asimetrija – kā šie darījumi tiek īstenoti. Komisija apzināti ir izvēlējusies neievērot Bāzeles standarts un EBA ieteikums ignorējusi, lai šajos repo darījumos uh, mazinātu asimetriju. Es teiktu, ka to var darīt uh, Eh, sarēķināt eh, repo darījumus un reversos repo eh, gadījumus. Katrā ziņā šo darījumu tirgus ir jāstabilizē. Daudzi kolēģi ir iesnieguši grozījumus tieši par šiem punktiem, lai pilnībā svītrotu asimetriju, asimetrijas normas. Izņēmumi repo gadījumiem mēs varam pielīdzināt NSRF asimetriskā pieeja bāzes noteikumos ir īpaši paredzēta. Tur nav runa par redakcionālām kļūdām. Šī kalibrēšana ir apzināti šādi veidota. Arī ECB prasa atgriezties pie stingrākiem bāzēles noteikumiem. Un a, a, nav arī vēlme padomē prasīt uh, savādāku pieeju repo darījumiem. Līdz ar to nevēlos mazināt šo nostāju, vājināt to, jo tā jau ir at, ierosināts atkāps no bāzes standartiem, bet par to, protams, vēl būs nepieciešama padziļināta diskusija. Telaks standarti kā trešais punkts. Attiecībā uz tīlākas standartiem izskatās, ka ir diezgan liela vienprātība, ka kalibrēšana, kuru ierosina komisija, va, būtu arī jāīsteno. Un jārunā par to, ka atsevišķi kolēģi ir ierosinājuši sistēmiskām iestādēm ieviest minimālās prasības kur ir ierosināti viskaut kas no 8% sākot, citi, piemēram, 13,5% no riska svērtiem eh, darījumiem. Par parādu kvotām. Šeit ir lielākais eh, uzsvars likts uz sistēmiskām bankām paskaroties uz grozījumiem, prasības ir ļoti atšķirīgas. Nu, sākot no 10% svirs rādītāji līdz, līdz bāzeles 50% no svērtā kapitāla bufera. Tuvākajās nedēļās, protams, būs plašas diskusijas par to, bet mans ierosinājums 4% globāli sistēmām svarīgām iestādēm, manuprāt, joprojām ir uzskatāms par labi izsvērtu līdzsvarotu piedāvājumu, jo sistēmiski svarīgās bankas jau šobrīd izpilda šo, šīs eh, prasības, eh, dažas pat pārpilda. Tā kā ja mēs vēlamies stiprināt situāciju un virzīties uz eh, lielāku stabilitāti, manuprāt, pašreizējā uh, banku sistēmas realitāte labi atspoguļojas eh, priekšlikumā. No vienas puses eh, mēģinam nepārslogot bankas, bet no otras puses tomēr eh, virzamies uz stingrākām prasībām sviras rādītāju kontekstā, salīdzinot ar to, ko komisija mums ir kā priekšlikumu iesniegus. Tagad par IPU, kas arī ir ļoti svarīgs temats. Grozījumos jautājumi ir par to, kuras sistēmiskās bankas, kas ir ārpus Eiropas Savienības, būtu jāpakļauj prasībām izveidot Eiropas Savienībā pakļautu iestādi, kuru tad varētu uzraudzīt SSM. Šeit ir jādiskutē par to, vai šāda prasība ir īstenojama, vai IPU un kādā veidā tas būtu jāveido šis IPU. Tomēr pēc daudziem grozījumiem saprotu, ka e, kolēģiem ir ļoti liela vēlme diskutēt tieši par šo aspektu. Vēl viena lieta, kas manā ziņojumā ir plaši atspoguļota, ar ko es arī vēlos noslēgt savu sākotnēju uzrunu, un arī tas ir izraisījis ļoti daudz grozījumu priekšlikumu ar visdažādākajiem ierosinājumiem, ir tās augtais samērīgums. Man prieks, ka ļoti daudzi kolēģi ir uztvēruši šo ideju un arī daļai tālāk attīstījuši, paskatoties uz zaļo priekšlikumiem, kas no vienas puses prasa eh, atvieglojumus mazām bankām, un arī kolēģis no CSU, kas man blakus sēž, līdzīgi darīs. Bet ir arī grozījumi, kas vēlas sasaistīt to ar augstāku paškapitāla prasību īstenošanu šādām iestādēm, kur paškapitāla 15% eh, parāda mm, rādītājs 6%, un tad varētu papildus atvieglojumu būt. No vienas puses, un otras puses augstākas prasības attiecībā uz to, kam pienāk šāda atvieglojuma. Nu, katrā ziņā par to mēs varam diskutēt. Citi grozījumi un priekšlikumi paredz pacelt sliekšņu vērtību. Tad, kad mēs runājam, ko nozīmē maza banka, pusotrs miljārds Maltā vai kurai desmit miljārdi bruto iekšzemes koprodukts. Un viena lieta, bet Vācija, kur ir 338 miljārdi bruto iekšzemes koprodukts, ir pilnīgi cits jautājums. Uh, jāskatās, kā mēs to varam noteikt. Jāpaskatās, kā nonākt pie tāda līdzsvarota risinājuma. Iesniegti arī grozījumi, kas prasa ierobežot tās bankas, eh, to, kas tiek, e, kurām tiek piemērot atvieglojumi vai izņēmumi, kad tie nedrīkst pārsniegt 10%. Mums ir runa par tūkstošām, tūkstošiem iestādēm e, vienā valstī, un, teiksim, 900 ir mazie, tad es uzskatītu, ka šādā gadījumā es tikai 100 no šīm 900 mazajām iestādēm drīkstu izslēgt, un pārējie 800 kaut arī arī ir tikpat mazi. Uh, būt, viņiem būtu pilnā apmērā jāpild gan CRR, gan CRD prasības, nevis tā, tādā pieejā, kā komisija to paredzēja, un ko es tālāk eh, attīstīju eh, ar atvieglotām prasībām. Un problēma šeit varētu būt ar uh, valstīm, kur ir um, vāja banku koncentrāciju. Un tad mums jārunā par to, vai mēs vēlamies dot priekšroku uh, valstīm un tirgiem, kur ir lielā koncentrācija vai mazā koncentrācija. Drīzāk jāskatās ir uz konkrētajām iestādēm un tad jāizdara secinājumi. Kā jūs saprotat, ir daudz grozījumu, daudz ideju, daudz nepieciešamību diskutēt. Uh, gaidu turpmāku diskusiju nākamas eh, ēnu referents sanāksmes un arī viedokļu apmaiņa ar kolēģi Hakmarku, lai konstruktīvi nonāktu pie tā, kas stiprinātu mūsu banku sistēmu, stabilizētu to lai mēs līdz maijam kaut kādā veidā tomēr spētu nonākt līdz rezultātam, par kuru varam balsot komitejā. Tas mums ļautu vēl maijā plenārsesijā jau balsot un jūnijā jau uzsākt trialogu sarunas. Ja tas mums izdotos, tad būtu lielas cerības, ka vēl līdz gada beigām varētu nu noslēgt trialogu sarunas, kas būtu ļoti svarīgi, jo daudzām normām jau būtu jāstājas spēkā ar 19. gadu. Paldies! Thank you. Thank you, Pēter. Paldies, Pēter! Es nesākšu nemaz spekulēt, e, kāpēc zaļajiem un CSU ir e, vienādas e, prasības attiecībā uz risku samazināšanu. Bet es nemaz nesākšu to darīt. Mums ir ne tikai iespēja, bet pienākums strādāt tik aktīvi. Otmārs Karas pirmais. Paldies, priekšsarētāji, godātais Pēteri. Pirmkārt jau man prieks, ka es varu teikt, ka Austrijas prezidentūra arī vēlas pabeigt darbu pie dosjē līdz šī gada beigām. Lai ēnu referenti kopā ar referenti ir labu darbu padarījuši līdz šim. Un kopumā mēs redzam labu virzību uz plašu vairākumu. Protams, ka ir visādas problēmas, bet nu, tāpēc jau mēs arī diskutēsim un debatēsim šeit. Visu neatkārtošu, ko, ko dzirdējām no referenta par samērīgumu. Pie definīcijas, manuprāt, ir 5 miljārdu slieksni, nevajadzētu pārkāpt par administratīvo slogu mazināšanu esam vienisprātis. Datu e, apmaiņas jautājumā tāpat esam vienisprātis. Šeit gan man jāsaka, ka tas, kas e, tika lēmts e, Eiropas Unības tiesā par SRB, tas ir ļoti svarīgi. Par globālajiem standartiem mana grupa prasa atbilstību 3% līmenī globālām sistēmiski svarīgām institūcijām mēs prasām bāzels e, standartu e, ie, ievērošanu citiem, e, citām institūcijām. Mēs neredzam pamatojumu bāzels standartu pārsniegšanai. Nu, atsevišķi modeļi tiek diskriminēta. Attiecībā uz NSFR, uz struktūrēta likviditātes kvotu, mēs vēlamies 5% eh, attiecībā uz asimetrisku režīmu repo un reversam repo darījumiem. Mēs skaidri, skaidri iestājāmies par pirmā līmeņa lēmumiem un pret deleģētajiem uh, tiesību aktiem automātiskai koriģēšanai. Jautājums par tirdzniecības reģistriem, tur mums ir ļoti tuvi viedokļi, mums ir nepieciešams e, īstenot to vismaz trīs gadu laikā. Jautājums par digitālajo aspektu un programmatūru nevajadzētu no paša kapitāla veikt atvilkums attiecībā uz ieguldījumiem programmatūrā. Par uh, otro pīlāru uzskatu, ka CRD 103. panta prasību dzēšanas kontekstā ir nepieciešams īstenot to attiecībā uz atbilstošu risku profilu iestādēm. Ir nepieciešams arī regulāri pārbaudīt šī ietvara ievērošanu. Par telak ir pamatoti ņemt vērā struktūrālus, struktūrāls iespējas arī trešajās valstīs noregulējuma iestādēm ir iekšējos tīlāk jānosaka globālo standartu eh, līmenī no 75 līdz 90 procentiem. Kur man ir problēmas? Attiecībā uz mums, attiecībā uz pieeju, kur mums ir nepieciešama eh, augstāka robežvērtība nosakot arī uh, kompensācijas līmeņus. Uzskatu, ka ir nepieciešams ņemt vērā atsevišķo iestāžu riska līmeni un riska pozīciju izvērtēšanu. zaļai uzņēmējdarbībai un sociālajai uzņēmējdarbībai kā faktoram mums ir nepieciešama vairāk pierādījumu un var arī vairāk pierādījumu tam, ka eh, EBA būtu jāveic eh, izvērtējumu šajā jomā, pirms mēs lemjam kaut ko tālāk. Un eh, pēdējais jautājums par informācijas atklāšanas prasībām attiecībā uz vidas un sociālajiem aspektiem. Šādas riska kategorijas ir jāpamato. Ja tas būs pa pamatots, tad kā to visu definēt? Es domāju, ka mums, daudziem no mums, arī tiem, kas aktīvi to virz uz priekšu, vēl nav pieejams pietiekams eh, pierādījumu kopums, lai varētu uh, to prasīt īstenot, jo šeit ir ļoti atšķirīgs skatījums. Viena daļa ir reakcija uz bāzels standartiem, un te ir tāda papildus e, prasības pārbaudīt, to visu vajadzētu, jā, prasīt īstenot, domāju, ka nē. Un e, es domāju, ka ar atbilstošiem grozījumiem mēs varēsim nonākt pie nepieciešamā vairākuma. Paldies! Thank you. Um, Ashley Fox. Paldies, Ashley Fox, tālāk. Thank you, President. Uh, my thank Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam, ēnu referentiem un sekretariātam par ātro reakciju uz grozījumiem, lai mēs iekļautos grafikā. Kā esmu sacījis jau iepriekš, es nesaprotu, kāpēc komisija ir ierosinājusi, ka starptautiskās bankas ar daudzām ES filiālam ir jāizmanto jāizveido arī IPU, ja, ja, ja nav veikts nekāds ietekmes novērtējums. Un paskatoties uz grozījumiem, es redzu, ka citi kolēģi arī domā tāpat. Kaut arī es piekrītu, ka tas viss tiek prasīts, eh, to viss ir prasīts svītrots, tad 50 eh, miljārdi eiro un divi IPU būtu jāatļauj tas būtu atbilstoši ASV standartiem, un tad mēs neciest arī no situācijas citos tirgos. Attiecībā uz neto stabilu finansējumu rādītājus esmu iesniedz grozījumu, lai samazinātu eh, šo rādītāju uz 5%, jo eh, pašreizējā eh, bāzels paziņojums liecina, ka šādas izvirzītās prasības nav pamatotas. Atbalstu dažu kolēģu prasības nepiemērot viedokli, ka nepiemērojot netastabilu finansējumu rādītāju repo darījumiem, var, mēs varētu nonākt pie ļoti riskantas situācijas. Jādomā par samērīgumu un ceru, ka uh, tiks ievērot 94.1 panta principi. Attiecīgajiem iestādēm ir jāpiemēro eh, arī samērīga pieeja firmām, kas ir mazas. Nevajadzētu eh, izmantot eh, atalgojuma ierobežojumus tādā veidā, kā tas ir ierosināts. CRD 4 Uh, attiecīgā pāns svītrošana, kā komisija to ir ierosinājusi, lai īstenotu kapitāla un nekapitāla prasības uh, firmās, lai risinātu makroprudenciālus riskus. Tas ir jāpiemēro visdažādākajām firmām. Tāpat esmu iesniedz grozījumu par svirs rādītāju, lai prasības atbilst bāzels standartiem, izslēdzot centrālās bankas rezerves no svirs rādītāji, jo centrālās bankas nav pakļauts riskam un viņiem nav nepieciešams uh, turēt valū, uh, rezerves tajā pašā valūtā. Līdz ar to viņām nebūtu jāpiemēro šāda prasība. Kopā ar EPP sociāldemokrātu un ALDE kolēģiem esmu arī par tirgus agregātoriem iesniedzis prasi, uh, grozījumu Ir svarīgi precizēt situāciju šajā e, jomā, lai e, tirgu varētu izmantot šos pakalpojumus. Daži kolēģi ir iesnieguši prasību izslēgt programmatūru no netaustāmu aktīvu definīcijas. Investīcijām šis jautājums ir ļoti svarīgs, tāpēc to vajadzētu iekļaut kompromisā. Kaut arī es atbalstu zaļināšanas iniciatīvas, nedomāju, ka ir nepieciešams eh, tās augtais brūnais soda faktors. Ka es nepiekrītu arī valstu parāda svērtā rā, riska rādītāja noteikšana nulles līmenī. Uh, un man prieks redzēt, ka daudz citi kolēģi arī to atbalsta. Un priekšsarētāji noslēgumā var apliecināt Svenam Gigoldam, ka ECR nemēģina mazināt eh, bāzels standartus. Mēs vēlamies, eh, lai eh, regulējums atbilstu globālai realitātei, nevis sakarināt zaļos zvaniņus sistēmai, kas tikai apgrūtinās darbu, bet reāli neko nedos. Paldies! Yeah, probably it's not the point of what, how would you like. Nu, eh, protams, svarīgākais ir nevis kādi būs ES standarti, kāds jūs to gribētu redzēt, bet gan kādi būs apvienotās karalistas standarti, kad jūs nebūsiet e Eiropas Savienībā, bet nu tas jāatrisina likumdošanā. Karolīna. Natgali. Vispirms tādi vispārīgāka rakstura komentāri, pirms iedziļināšos detaļās runāšu par konkrētiem grozījumiem. Gribētu uzsvērt, ka galvenais mērķis ir panākt uh, un uzturēt uh, saskaņotību ar starptautiskajiem standartiem, palielināt stabilitāti finanšu nozarē un uh, samazināt riskus, pabeidzot uh, banku savienības izveidi. Protams, vēl ir uh, tāls ceļš līdz šim mērķim, tomēr šis tiesību akta priekšlikums ir liels solis uz priekšu šai virzienā. Kā es gribu te, es jau norādīju atbalstu noteikumu saskaņošanu starptautiskā mērogā, tādēļ nevar atbalstīt atsevišķu kolēģu ierosinājumus par to, ka Eiropas, eh, kas novedīs pie tā, ka Eiropas Savienība pievieno vēl papildu normas šai jomā, bet tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu būt uh, drosmīgiem savos priekšlikumos, eh, cenšoties samazināt riskus. Eh, gribētu tagad eh, uzsvērt atsevišķas prioritātes sarunu vedot par parlamenta nostāju. CRD attiecībā uz prasību atbilstošu piemērošanu, tātad uh, attiecībā uz 40 miljārdu eiro uh, slieksni. Daudzi kolēģi uh, ierosina. Ja Mm. Uh, to, ka ir jāstrādā pie vienotiem spēles noteikumiem pasaules mēroga. Mēs esam iesnieguši uh, grozījumus par uh, atvasinātiem vērtspapīriem un starptautisko standārtu attiecināšanos tie un arī par mīmaiņas darījumiem, lai nodrošinātu uh, labu Eiropas finanšu tirgus darbību. Bet uh, šeit uh, netiek uh, sasniegts risku mazināšanas līmenis. Es uzskatu, ka mums ir jāizvairās no vājo vietu radīšanas finanšu nozare. Un iero attiecībā uz uh, banku aktīvu apjomu ierobežošanu, uz ko režīms attiektos. Uh, regulas mērķis ir uh, veicināt uh, prudenciālu rīcību banku iestādēs un Eiropas komisija jāveic ietekmes novērtējums, kas apliecina to, ka pazeminātais riska, svērtā riska prasības ir pamatotas tālāk par publiskām bankām un uh, sviras rādītāju. Mēs ierosinām grozījumu, ierosināt, ierobežot izņēmumus, uh, attiecinot tos tikai uz bankām, kuras sniedz aizdevumus valsts uh, iestādēm, pašvaldību iestādēm vai eh, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Es atbalstu referenta grozījumu eh, un cerams, ka šī pieeja tiks iekļauta kompromisos. Un pēdējais punkts gan parlamentā, gan sarunās ar padomi var izrādīties ka CRR uh, var uh, radīt jautājumus. Mūsu rīcībā vēl ir pāris mēneši, notiks intensīvas debates, daudz jautājumu tiks apspriesti, un es tiešām ceru, Uh, ka mums būs ļoti laba sadarbība ar referentu un ēnu referentiem. Uh, tas būs grūts uzdevums, bet es ceru, ka reāli izpildāms uzdevums. Paldies! Lūdzu, Makārtī kunga vārdā. Širdevan kungs pateicamies referentam par ziņojumu projektu par ierosinātām idejām. Mēs augsti vērt vērtējam centienus nodrošināt lielāku samā, samē, proporcionalitāti mazākām un mazāk riskantām bankām. Mēs tomēr uzskatām, ka būtu jāmazina sloks mazākām bankām, tas būtu pamatojums. Būtu jākoncentrējas uz sistēmiski nozīmīgām iestādēm. Vispirms jārisina problēma par, par bankām, kuras pārāk lielas, lai bankrotētu un mēs ierosinām šādus grozījumus CRR. Mēs uzskatām, ka viras rādītājs ir noteikts pārāk zems. Mēs uzskatām, ka 5% rādītājs būtu pamatots nevis 3%, kā tas šobrīd ir un mēs paredzam šo sviras rādītāju pieskaņot banku izmēram un uh, darbības veidām lielākām bankām nosakot to 6%, vidējām bankām 4% un pārējām 3% apmērā. Tālāk par sviras rādītāja kalibrēšanu. Mēs tāpat neatbalstam uh, Uh, atkāpes no starptautiskiem standartiem nosakot uh, šīs prasības. Pašreizējais stilāk uh, līmenis varbūt nepietiekams, lai novērstu nākamo banku krīzi, un tādēļ būtu pakāpeniski šis līmenis jāpaukstina līdzīgi standarti būtu jātiecina uz iekšzemes bankām un sistēmiski nozīmīgām bankām. Mēs ierosinām 92. panta A apakšpunktam palielināt uh, proporcijas DSA 72. B pantā ir iekļaut arī nepakārtotās saistības, ne subordinātās saistības, bet tām būtu jābūt subordinētām. Un šeit tiešām pastāv reāls risks uh, prasību iesniegšanai. 500 pirmais B pāns kopīgais uh, rādītājs 65% nevar būt piemērots visām bankām. Šeit vajadzētu paredzēt koeficientu ar standartizētu uh, koeficien, uh, rādītāju no 40 līdz 80% un visbeidzot par SME un infrastruktūras uh, riska uh, darījumiem. Mēs uzskatām, ka pašreizējie kritēriji būtu jāpapildina arī ar projektu sociāliem elementiem, un mēs ierosinām arī definēt, kas, ko nozīmē pamata sabiedriskie pakalpojumi. Uh, Tālāk par otro pilāru un kapitālu ieteikumiem mēs neesam pārliecināti, ka tas nenovājinās uzraudzības pilnvaras un uh, uh varas iestādēm ir jāpamato papildu prasības katrā atsevišķā gadījumā. Un ja bankas neievēro prudenciālus noteikums, tad jānosaka uzreiz ir sankcijas. Ja ir šādas pārāk maigs regulējums iekļauts normās, tas var uh, radīt risku sistēmai. Mums ir arī bāžas par to, uh, par punktu 1 un 1a, un mēs nesaprotam arī uh, uh, izņēmumus otrajā daļā, ko mēs, otrajā pantā, ko vēlamies svītrot. SRR priekšlikuma atsaukšana nebūtu pamatota, mēs uzskatām, tas būtu svarīgi, un mēs cenšamies panākt vairākumu, lai varētu nodalīt uh, Investīcija bankas no privātpersonas apkalpojošām bankām. Dzeram uz uh, šīs parlamenta progresīvo spēku atbalstu un vēlamies arī turpmāk aktīvi ar jums sadarboties. Paldies! Sven, zaļo grupas vārdā. Paldies! Es gribēju runāt par vispārīgo līniju. Vēl ir tik daudz detalizētu jautājumu, par kuriem būs jārunā sarunās, taču mūsuprāt parlamentam vajadzētu divreiz pārdomāt par Banku Savienības eh, jautājumu pirms sarunām padomē. Mēs vēlamies pabeigt Banku Savienību. Uh, Bet mēs zinām arī, ka pastāv liels bažas, ka ja iestājas reģionāla krīze, tad Eiropas depozīta garantijas sistēmas trūkums apdraud savienības stabilitāti un var eh, novest pie reģionāla kapitāla aizplūšanas. No otras puses, Tas apgrūtina dažādas lēmējas tādas rīkoties. Tāpēc mums ir nepieciešams spēcīgāk kopīgi risku uzņemšanās un lai tas politiski būtu pieejams. Ir jābūt spēcīgākai risku samazināšanai nekā šobrīd. Un tāpēc ģenerālā līnija ir tāda, ka mēs vēlamies pabeigt Banku Savienību. Mums kā parlamentam ir jāparāda vadība risku samazināšanā vienlaicīgi mēs nedrīkstam ieslīgt kādās neveselīgās um, aliansēs, kas varētu bloķēt progresu padomē, progresu attiecībā uz risku kopu uzņemšanos un risku samazināšanā. Mums vajadzētu panākt konsensu šajā sakarā. Es saprotu, ka referentam bija līdzīga pieeja un to mēs arī apsveicam. Bet mums ir jāskata jautājums detaļās, taču mēs uzskatām, kā bankas nereti darbojas ar ļoti zemiem uh, sviras rādītāju prasībām. No otras puses, mēs redzam, ka ļoti bieži tiek izveidot sarežģīti noteikumi, kas nedara mazākiem tirgus dalībniekiem. Un es vēlreiz vēlos pateikties referentam kad tas to norādīja, bet mēs nevēlamies zemāku drošības līmeni mazākām bankām. Mēs vēlamies augstākas kapitāla prasības, kas tiek aprēķināts vienkāršā veidā kā svirsrādītājs un samazināts un radikālākā veidā paredzēt tādas atskaites prasības un aprēķina metodas, kas ir piemērotāks maziem bankām. Eh, es eh, varētu šeit atsaukties uz priekšsēdētāju komentāru starp aliansēm, starp reģionālām partijām Vācijā, bet tas ir tāpēc, ka mēs esam tuvāk mazajām bankām, kuras eh, finansē mazos investorus, un mēs no tām dzirdam, ka esam gatavi izpildīt augstākas kapitāla prasības, bet tas eh, neveicinās finanšu sektora stabilitāti, ja mēs to sagrūtināsim ar neskaitāmām atskaites prasībām. Un tāpēc un tas ir Vācijas jautājums. Vācijā ir daudz mazo banku, bet mēs to dzirdam šīs pašas e, sūdzības un prasības no kredīta biedrībām e, viscaur. Tāpēc, mūsuprāt, mums ir jādomā par mūsu konkurences eh, stiprināšanu, bet to nevajadzētu darīt, izstumjot mazos spēlētājus no tirgus. Un mēs, mums ir jādomā par visas paketes galamērķi. Un eh, Fokskungs, tā kā jūs. Uh, jums bija saruna ar Kamālu kungu. Es apsveicu jūsu apņemšanos izmantot uh, glo eh, globālos standārtus, bet tādā gadījumā jums vajadzētu atsaukt 804. grozījumu, kur ir aicinājums piemērot zemākus standārtus. Tas ir tāds pieticīgs ieteikums, taču ārpus tā mēs varētu mēģināt kopā aizstāvēt st starptautiskos standārtus un nevis ar grozījumiem mēģināt tos vājināt. Marko Valli, paldies priekšsēdētāja. Mēs iesniedzām grozījumus, kuru mērķis ir ieviest reālās ekonomikas pasākumus, kuri varētu mazināt eh, ierobežojumus un spiedienu uz bankām, kuras ir eh, pēdējā eh, gada laikā aizdevušas MBU mājasēmniecībām, un mūsuprāt vajadzētu šādu praksi drīzāk veicināt, nevis mazināt, kā tas ir ar pārliecīgiem kapitāla prasībām. Uh, Mēs iesniedzam grozījumu šajā sakarā, atbalstam vēl bez sliekšņa, mēs atbalstām arī šīs prasības sociālajiem uzņēmumiem, tāpat kā investīcijas atjaunīgais enerģijas, un es domāju, ka tam piekritīs kolēģis Svens. Tāpat vajadzētu ieviest e, kādu penalizējošu faktoru investīciju investīcijām ar augstu oglekļu līmeni. Komisija to piedāvā, bet mēs esam samērā skeptiski. Mēs to atbalstām, ja ir e, uzņēmums, kas ir ilgspējīgs vides sociālā ziņā, un tāpēc mēs aicinām izslēgt investīcijas fosilējiem uzņēmumiem ir jāliek uzsvars uz atbalstu MVU ar svērto risku procentu 50%. Tāpat ir svērtajiem svērbiem jābūt zemākiem tām institūcijām, kur ir depozīta garantijas. Saskaņā ar referentu priekšlikumu mēs aicinām uh, aizdevumus, ko garantē algas vai pensijas, izsniegt ar citiem aizdevumiem. Vajadzētu mazināt riska svērumu atkarībā no, atkarībā no tā, vai riska faktors ir nez, eh, nenozīmīgs. Par sviras efektu to vajadzētu aprēķināt atkarībā no eksponēšanas uh, Eh, riska. Mēs piedāvājam 3% nesistēmiskām, 6% eh, lielākām un 12% ar visaugstāko ekspozīciju riskam. Tā pa savukārt par atvasinājumiem mums vajadzētu pārskatīt koeficientus, lai varētu paredzēt papildus amortizāciju. Uh, viseksponētākajām bankām. Tādējā tas varētu pāriet no 7 uz 9 vai 12 procentiem, 8, 15 vai 25 procentiem atkarībā no ekspozīcijas līmeņa. Un tāpat ir būtiski rast risinājumu Par 107. pantu runājot, mēs aicinām to svītrot, jo šeit ir runa par izņēmumu atcelšanu suverēnā riska ekspozīcijai. Mūsuprāt, tas radītu nestabilitāti, tā kā bankām ir, tās ir valsts vērts papīra turētājs. Un Mūsu prāts šāda pieeja būtu vismaz eh, strīdīga. Vēl bija kolēģi, kuri aicina ieviest uh, atalgojuma attiecību 20 pret 1 salīdzinājumā ar augstākā līmeņa vadību un viszemāko atalgojumu. Un būtu jādomā par papildu kritērijiem riska institūcijām. Šeit ir runa par otrā un trešā līmeņa instrumentiem, kas attiektos uz grūti kvantificējumiem riskiem. Lūk, tie ir būtiskākie komentāri, bet eh, ar referentu mēs varēsim diskusijas turpināt, un es domāju, ka parlaments varēs paveikt lielisku darbu reālās ekonomikas interesēs, jo es domāju, ka mums eirozonā ir jāveicina pieprasījums, un mēs nevaram banku saistīt ar pārāk saistošiem parametriem. Paldies! Nākošais runātājs Marko Dzanni. Paldies priekšsādātāji. Vēlos pateikties referentam. Priekšlikums eh, mums dod iespēju strādāt pie tā, un mums būs iespēja. Mums būs jāstrādā padziļināti pats, ja sākotnējais teksts jau man šķiet šķiet lieliski satvērtība, sadarbība starp grupām, bet tālāk runājot par vispārīgajiem mērķiem. Viens no tiem attiecas uz to, lai mūsu banku sistēma un finanšu sistēma būtu noderīgāka, stabilāka un gatavāka ne tikai pārvarēt nākotnes triecienus, bet arī tos novērst. Tās attiecas gan uz banku sistēmu, tā vietā, lai mēs pārāk daudz pievērstos pēckrīzes absorbzijas mehānismiem. Uh, Tam ir jābūt mūsu uh, diskusiju pamatā tālāk, un šķiet jau kā. Daudzi piekrita tam, ka ir jāizvairās uh, no tā, ka mēs te, sasteigti pieņemtu noteikumus uh, kas būtu ar trūkumiem. Jauno noteikumu mērķis ir dot iespēju mums pārdavēt banku krīzi, un šiem noteikumiem ir jābūt saprotamiem gan iedzīvotājiem, gan bankām, gan lēmējiestādēm, kuri, kurām būs to sakarā jāpieņem lēmumi un mums nav vienmēr bijusi iespēja interpretēt ļoti sarežģītus noteikumus, lai pieņemtu lēmumus. Un tagad ļoti īsi par vissvarīgākajiem jautājumiem mūsu grupā. E, e, pār sviras rādītāju. Tāds kādas tie ir vienkārši un pārbaudāmi, tad tas ir lielisks rādītājs bankas risku līmeņa vai veselības rādītājs. Pēc pēdējās krīzes daudz tika paveikts, lai mēģinātu uzlabot koeficientus un rādītājus Tomēr ar to nav pietiekami. Un tāpēc ļoti daudzās bankās uz šobrīd vēl aizvien sviras rādītājs ir pārāk zems, tas ir jāpalielina pakāpē peniskā veidā, vairāk prasot to no banku sektoras, samazinot izmaksas, uh, Eh, atbilstības sasniegšanai, jo beigās šīs izmaksas tāpat ir jāsadz gala patērētājiem. Un runājot par reālo ekonomiku, tas ir viens no aspektiem, kas eh, ir ļoti pozitīvs, un, bet es gribētu iet uh, mazliet tālāk. Un paredzēt elastīgākus apstākļus ģimenēm ar hipotekāriem kredītiem. Daudzās valstīs pat, ja nekustamo īpašumu tirzniecība uzlabosies, mums ir jādomā par garantiju un zemāku aizdevumu procentu apjomu. Tādā veidā būs mazāka ekspozīcija riskiem. Tāpat arī tas palīdzētu risināt ap, dažādus uh, problēma absorpcija jautājums. Mums ir jādomā par to, kā banku nozara varētu būt stabilāka. Pēdējais punkts, es varu piekrist eh, ko, eh, zaļo kolēģi Gigolda sacītājiem, ir jārīkojas eh, piesardzīgi, nevajag pārslogot mazās bankas, kurām nav sistēmiska riska, bet tāpat mums ir jāņem vērā Eh, sad, eh, saistības starp šīm mazajām bankām, kas katra atsevišķi varbūt nav pārāk liels risks, ka faktors, bet iespējams, ka tām savā starpā ir ciešas attiecības, kas beigās var novest pie sistēmiska riska. Paldies! Un Anna Sandera brīvajā mikrofonā. Paldies priekšsēdētāji, arī es vēlos pateikties referentam par sākotnējiem priekšlikumiem. Šī banka pakete ir viena no vissvarīgākajām šī sasaukuma iniciatīvām, un mums ir jāizdara veiksmīgas izvēles, lai mazinātu riskus un arī atbalstītu izaugsmu nodarbinātību. Domāju, ka ir Eiropas specifika, kas ir jāņem vērā, un, kā jau es to iepriekš sacīju, ir starptautiskie standarti, kas mums ir jāpiemēro, bet mēs tos nedrīkstam eh, pārliecīgi izdēļot, transponēt Eiropas eh, tiesībās. Un es vēlos tagad runāt par diviem aspektiem. Pirmais no tiem ir e, tirgu riski. Es nedomāju, ka š, vajadzētu šajā paketē iekļaut to, ka Bāzels komiteja decembrī jau ir paziņojusi pār FRTB standartiem un, manuprāt, vajadzētu iekļaut pārskatīšanas klauzulu, eh, kas attiecas uz grozīju, vēlāku grozījumu ieviešanu, tād, kad mūsu rīcībā būs Bāzeles komitejas rezultāti. Par Banku Savienību kā tādu, manuprāt, šis ir brīdis, kad mēs atzīstam Banku Savienības virzību uz priekšu un to uzskatām kā vienot jurisdikciju, atbrīvojot banku meitas uzņēmumu eh, pienākumu nodrošināt likviditātes tad, kad eh, eh, garantijas tiek nodrošinātas. Un, manuprāt, ir saprātīgi neņemt vērā intragrupas transakcijas tad, ja tās notiek e, e, aprēķinu ietvaros. Tāpat ir svarīgi skatīt eh, riboru pret riboru li... repo finansējumu līmeni un pieprasīt ņemt vērā cēra ar otrajā pantā sacīto kas attiec uz eh, nominālajiem izņēmumiem, kas dotu iespēju saglabāt institūciju daudzveidību, un es negribētu kategor, eh, izņēmumus pa kategorijām, kas būtu juridiskas nestabilitātes avots. Tālāk par proporcionalitāti. Par to mēs daudz runājām no rīta. Eiropas banku sistēma ir daudzveidīga un proporcionalitāte. Ja tā neizraisa fragmentāciju vienot vienotiekam grāmatā, var būt pozitīva tomēr. Mums visai piesardzīgi ir jāiztur šeit un ir riskanti piedāvāt atsevišķu standartu vienkār, pārāk vienkāršots eh, versijas tādu kā NSFR vai arī tās bankas, kas var izmantot proporcionitātes pasākumus, izmantot iekšējos modeļus. Eh, tā kā, ja bankām ir iespējas izveidot eh, iekšējos modeļus, tad, manuprāt, tas ir jāņem vērā, un es nedomāju, kāpēc tā, tam vajadzētu izmantot proporcionalitātes iespēju. Paldies! Thank you! Paldies! Cik es saprotu, nav cita pieprasījuma brīvajam mikrofonam, tāpēc dod vārdu referentam. Paldies par daudzajiem komentāriem. Pieķeršos reiz pēdējam no komentāriem. Vai nav tā, ka daļa no bailēm ir tās, ka mēs nonāktu pie pārāk vienkāršām e, lietām, pārāk vienkāršām prasībām, it īpaši attiecībā uz NSFR Tas nozīmē, ka no vienas puses eh, ir jāiesniedz mazāk datu, bet stingrāka kalibrācija noved pie tā, ka tas tomēr palielina administratīvo slogu. Līdz ar to līdzsvars tiek saglabāts it kā vienkāršāk, bet eh, situācija nedrošāk. Un par iekšējām sistēmām. Manā priekšlikumā ir paredzēts, un piemēram tas, ko Gīgolda kungs ierosina, mums ir paredzēts īpašas prasības, lai noteiktu tādas prasības e, ne tikai attiecībā uz izmēru, e, kas ļautu noteikt, kuras e, mazās institūcijas varētu atvieglojumu saņemt, lai nebūtu tā, ka, ka iestāde, kas, institūcija, kas izmanto iekšējos modeļus, nedrīkstētu gūt labumu no atvieglojumiem, kas paredzēti mazajām institūcijām. Paldies par daudzajiem priekšlikumiem, par daudziem komentāriem. Diskusija parāda, ka šur tur mēs eh, relatīvi esam varbūt tālu viens no otra viedokļu detaļās. Tomēr es domāju, ka līdz balsošanai mēs tomēr varēsim nonākt pie kompromisiem, kas varbūt būs diferencēti uh, kas eh, attiecībā uz to, kas īsti atbalsta šo lielo vairākumu, bet eh, domāju, ka mums ir diezgan labas izredzes stāties pretī padomē ar spēcīgu sarunu eh, mandātu. Un domāju, ka mēs spēsim konstruktīvā kārtā nonākt pie vienprātības. Par to man šaubu nav. Priecājos par gaidāmo sadarbību. Paldies vēlreiz par diskusiju. Paldies! tik tiešām ļoti bagātīgas un auglīgas diskusijas, kā jau jūs norādījāt. Mums var būt atšķirīgas sensitivitātes, bet mēs redzam, ka ir vēlme meklēt kompromisus. Jūtos iedrošināts. Es negribu teikt, ka tas ir viegli, ka šis uzdevums būs viegls, bet es domāju, ka do, mums tomēr būs iespējams iekļauties laika grafikā. Balsojums ekon paredzēts 17. maijā. Līdzīgi kā BRD, šķietami ilgi, bet nemaz tik eh, tālu šis brīdis nav. Tas prasīs intensīvu darbu, ēnu referents sanāksmes. Uh, diskusijas, bet domāju, ka mēs varēsim iesākt šo darba fāzi labā tempā. Paldies referentam un visiem ēnu referentiem. Varam iet tālāk pie nākamā punkta mūsu darba kārtībā. Mūsu rūpīgās pārbaudas laiks deleģētajiem aktiem un īstenošanas pasākumiem 35. pēc kārtas ikmēneša rūpīgas pārbaudas laiks. gan attiecībā uz caurskatāmību un efektivitāti mūsu pārbaudas un kontrols lomai, attiecībā uz diviem ļoti svarīgiem punktiem, konkrēti daļģētajiem aktiem un īstenošanas pasākumiem. Šodien mūsu diskusija būs saistībā ar tehniskām vadlīnijām attiecībā uz SSR. balstoties uz saņemtām eh, norādēm, būs ļoti interesanti uzklausīt no ESMA un komisijas, kāda ir tad viņa galvenie secinājumi pēc eh, regulas pārskatīšanas. ESMA ieteikumi tika iesniegti tikai pagājušā gada decembrī. Katrā ziņā komisija droši vien, ka ir paredzējusi jau nākamos soļus, eh, atvieglojums, tirgus veidošanas aktivitātes, īstermiņā liegumi un caurskatāmība neto īsai pozīcijai. Informatīvais dokuments ekon eh, komitejas locekļiem jau ir izdalīts, kā jūs zinat, parlamentā mēs pabeidzām 2011. Eh, gadā darbu, zaļo referents bija. Es sapratu, ka Filips ir pārņēmis eh, tagad atbildību. Sveicu Veneru Rosu no ESMA un Tilmāru Lūdereru no DG Fisma. Un došu vārdu viņiem īsai uzrunai ne vairāk kā 5 minūtes. Es vispirms uzklausīsimies, uzklausīsim esmu par tehniskām vadlīnijām un pēc tam komisiju. Esat sveicināti, lūdzu, esmu pārstāvēji pirmai vārds. Paldies priekšsarētāji! Labrīt, par, godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi! Paldies par uzaicinājumu ierasties lai runātu par tehnisko tehniskām vadlīnijām attiecībā uz īsās pārdošanas regulu SSR. Esmu gatavs padalīties ar viedokli, kuru esam izveidojuši balstoties uz līdzinējo pieredzi, uzraugot un īstenojot šo regulu, kas rada diezgan daudz izaicinājums. Mandātu no komisijas mēs saņēmām pagājušā gada janvārī, e, lūdzot mums izstrādāt tehniskās e, vadlīnijas e, SSR regulai, kas bija jāpiemēro sākot ar 12. gada novembri. Pēc sabiedriskās apspriešanas mēs iesniedzām komisijai šos tehniskās norādes, kas konsultējas uz trim tematiem. Pirmkārt, izņēmumus eh, tirgus veidošanas gadījumā, otrkārt eh, īstermiņa liegumus īsai pārdošanai un eh, treškārt informācijas atklāšanas caurskatāmību. Tehniskajās norādās mēs centāmies atrast līdzsvars ar lielāku caurskatāmību un pietiekamu uzraudzību uh, par prasību izpildu, lai samazinātu risku, ka notiek mēģinājuma apiet regulējumu. Veicām aptauju starp nacionālajām kompetentajām iestādēm, lai noskaidrotu, kā tad īsti tas tiek īstenots praksē. Un veicam arī sabiedrīsko apspriešanu. Saņēmām gan tikai ierobežotu skaitu atbilžu šajā apspriešanā, ap 20, Ņemot vērā, ka šis ir atbilžu skaits bija mazs un MIFID 2 arī jāsāk īstenot ar 3. janvāri, joprojām ir atsevišķas jomas, kur eh, varbūt mums būs nepieciešams eh, savas konsultācijas eh, un norādes vadlīnijas aktualizēt. Ar MIFID un MIFIR īstenošanu mums būs labāka izpratne par dažiem jautājumiem, ņemot vērā, ka tad būsim saņēmuši arī vairāk informācijas no firmām par datiem, arī sistēmiska uh, iekšējo rādītāju ziņā un varēsim arī labāk izprast MIFID kontekstā tirgus veidošanu. Šobrīd saņemam tikai pirmo informāciju par dažām no šīm lietām, bet labprāt atbildēšu arī uz konkrētiem jautājumiem vēlāk. Kas attiecas uz pirmo mandāta uh, tematu, izņēmumu noteikšanu tirgus veidošanai, eh, esam ieteikuši sešas lietas. Pirmkārt, jau diferenciācijas saglabāšana starp eh, tirgus veidošanas aktivitātēm eh, saskaņā ar īsās pārdošanas regulu un definīciju, kas ir MIFID 2 iekļauta. Es domāju, ka šīs atšķirības saglabāšana ir pareiza. Otrakārt, mēs ieteicējam, ka tirgus veidošanas aktivitātēm viņiem ir jābūt E, bāzētiem tur, kur notiek šī tirgus veidošanas aktivitāte. OTC tirgus veidošanai dalība tirgu nav nepieciešama. Cerukārt, iesakam paplašināt darbības jomu izņēmumam, lai iekļautu instrumentus, kas ir cieši saistīti ar šobrīd aptvertējiem in instrumentiem, korporatīviem parādi, e, parakstīšanas e, tiesības un citas. Otrakārt, jauni noteikumi tirgus veidotājiem brīdinājuma veidā kompetentām iestādēm, ja ir ievērojamas neto īsās pozīcijas, kas tiek turēts ilgu laiku. Tas ļautu iestādēm efektīvāk uzraudzīt eh, izņēmumu piemērošanu. Un mēs arī ierosinām pārskatīt paziņošanas um, prasības, eh, lai kompetentām iestādēm būtu vieglāk un efektīvāks eh, darbs. Un otrs temats par īstermiņa aizliegumiem īsai pārdošanai. Šobrīd pietrūkst pārliecinošu pierādījumu par šādu pasākumu efektivitāti un ir arī ļoti nevienlīdzīga piemērošana visā Eiropas Savienībā. Gan tas, gan tas, cik ir ierobežot darbības joma šīm normām, mēs savā norādē ierosinām mainīt eh, šo liegumu no eh, lieguma īstermiņa pozīcijām uz liegumu palielināt kopējo neto īso pozīciju apmēru. Otrakārt, mēs ierosinām, ka tikai kompetentā iestāde likviditātes ziņā vissvarīgākajam tirgum var eh, piemērot īstermiņa aizliegumu. Tas būtu attiecināms uz jebkuru investoru, neatkarīgi no viņa izcelsmes valstis, un citām kompetentajām iestādēm nebūs iespēja to apstrīdēt. Mēs domājam, ka tas ir piemērots, ņemot vērā, ka tas ir ļoti īslaicīgs pasākums, un tas padarītu arī pašu šo pasākumu daudz efektīvāku. Treškārt, mēs eh, vēlamies eh, arī ierobežot eh, instrumentu loku. Tad par caurskatāmību atskaitīšanās prasībās šeit mēs ierosinām virknī tehnisku izmaiņu un dažu lietu paturēšanu. Pirmkārt, jāsaglabā ir pašreizējās sliekšņu vērtības paziņojumiem. 0,2 eh, paziņojums eh, kompetentajai iestādē un 0,5% eh, paziņojums publiskai informācijas atklāšanai. Otrakārt, mēs ierosinam neuzlikt prasības kompetentajām iestādēm periodiski publicēt anonimizētas uh, neto īsās pozīcijas pa institūcijām. Tur, kur tiek pārkāpti attiecīgie sliekšņi, tad paziņojumi ir jāsniedz nevēlāk kā pusčetros pēcpusdienā nākamajā dienā, un publikācija jānotiek nevēlāk kā sešos vakarā. Cerukārt, centralizēta ziņošanas sistēma, lai samazinātu uh, slogu un veicinātu caurskatāmību, veicinot centralizētu pieeju šādai informācijai. Pietkārt, ierosinām precizēt, ka, lai aprēķinātu neto īso pozīciju apmēru, jābalstās uz publiski pieejamo informāciju. Tā, tālāk tie, kas veids paziņošanu ja izmanto ar Legal Entity Identifier LEI, lai uzraugiem būtu vieglāk izmantot šo informāciju. Un visbeidzot, mēs uh, ierosinām izmantot nominālo metodu, aprēķinot eh, valstu parādu gan spot, gan atvasinātiem instrumentiem, lai aprēķinātu neto īso pozīciju apmēru. Un tas tad būtu attiecībā uz mūsu ieteikumiem trijās jomās, par kurām mums eh, lūdza vadlīnijas. Paldies, ka esat interesēti tematā un esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja tāda ir. Paldies! Tagad komisija lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Labrīt visiem! Arī mēs vēlamies pateikties ESMA par eh, šo ļoti detalizēto analīzi. Viņi ir eh, iepazinušies ar visām problēmām, kuras mēs norādījām mūsu mandātā. Pirmkārt jau dalības kritēriji, izņēmumiem attiecībā uz tirgus veidošanu un vairākam ar to saistītām lietām. Mēs ar lielu interesi arī iepazināmies ar empiriskiem pierādījumiem par to, kā faktiski tiek īstenot šī regula. Un ir vērts atzīmēt, protams, ka 46 reizes e, e, to ir izmantojuši tikai divos gadījumos Itālijā un Portugālē. Un tikai attiecībā uz akcijām un nekad attiecībā uz valsts parādiem ko es atceros, eh, kas tomēr bija instrumenta galvenais mērķis. Līdz ar to neskaros, neskaroties uz dažiem eh, tehniskiem labojumiem, kurus ierosina ESMA, mums komisijā būs rūpīgi jāiepazīstas ar šīs regulas pamata darbību, lai saprastu, vai tā vispār atbilst tām bažām, eh, kas bija par iemeslu regulas pieņemšanai ESMA ļoti pamatot secināja, ka tehniskā līmenī tas darbojas ļoti labi, bet vispārīgākā līmenī mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai saprastu, kāpēc tas nekad netika piemērots īstajai mērķa auditorijai, par kuru mēs sākotnēji domājam radot šo tiesību aktu. Tas gan vēl nav iekļauts ESMA ziņojumā, un tā nav kritika par ziņojumu, jo mēs jau šādu jautājumu neuzdevām bet šāds jautājums eh, dabīgi rodas, tad, kad apskatāmies pierādījums, eh, kad šīs regulējums ir izmantots un kādā veidā. Līdz ar to jautājums paliek neatbildēts. Attiecībā uz tālāko rīcību un laika grafiku mēs iepazīsimies, protams, šobrīd ar šīm tehniskajām vadlīnijām, un, kā jūs zināt, mēs jau esam diezgan vēlu Šajā kalendārā 20 mēneši tika atlikuši, un vai tas mums ļaus eh, nonākt pie normatīvas eh, darbības eh, pašreizējās komisijas pilnvaru termiņā, ir apšaubāms, ņemot vērā, ka komisijas pilnvaru termiņā diezgan vēlā brīdī tas varētu būt. Paskatīsimies kopā ar ESMA, vai dažas no tehniskiem grozījumiem ir iespējams īstenot zemākā līmenī Tad paskatīsimies uz tehniskiem īstenošanas noteikumiem un varbūt dažas uzlabojums e, var tikt veikti tā saucamajā otrajā līmenī. Tas arī viss paldies. Paldies. Protams, ka ir jāņem vērā arī tas fakts, ka mēs bijām tobrīd valstu parādu krīzes vidū. Un Labi, ka tā tika apturēta ar citu instrumentu palīdzību. Es nezinu, vai ir pagājis vēl pietiekami ilgs laiks, lai varētu teikt, ka pēc ECB un citiem pasākumiem mēs esam apturējuši krīzi un šo instrumentu ne, nekad neizmantosim, tad tas vairs nav vajadzīgs. Jautājums, un ja nu būs atkal valsts parāda krīze, neaizņemšu vairāk laiku. Lūdzu, Filip. Es skatījos uz tevi, tad, kad runāja komisijas pārstāvs. Vai jūs lasat Financial Times vispār, vai vispār kaut ko no preses? Jo tik tiešām man liekas, ka valsts parādu krīze tika atrisināta ar likviditātes pasākumiem. Protams, ka tas nereizi nav izmantots. Protams, palasiet presi šad un tad sapratīsiet, kādā kontekstā mēs darbojamies, un tad jūs sāksiet varbūt saprast, ka mēs dzīvojam tādā realitātē, nevis eh, kādā burbulī, un tas netiek izmantots iemesla, konkrēti iemesla dēļ, un savu noderīgumu tas pierādīs krīzē, bet šobrīd ar tādu politiku, kāda īsteno ECB, būtu bijis praktiski neiespējami izmantot šo instrumentu, kaut vai tāpēc, ka tirgū spriedze nevalda. Nu, Man ir liela cieņa pret komisiju, bet, manuprāt, jūs ar šādām piezīmēm liekat komisijai izskatīties mazliet stulbi. Mēs esam ļoti interesēti e, šajā jautājumā un atzinīgi vērtējam ESMA darbu. Man ir jautājums ESMA. E, Roskundze, jūs sacījāt, ka ņemot vērā to, ka MIFI 2 stājas spēkā, jums iespējams būs nepieciešams pārskatīt savas rekomendācijas vēl. Uh, Vai, vai tas ir, eh, lai teiktu, nedariet neko, pirms mēs nāksim klajā ar eh, jaunu versiju, jeb tas ir tāds brīdinošs pasākums, ka mums jārēķinas ar papildu analīzi no jūsu iestādes puses, pirms mēs rīkojamies tālāk. Protams, šobrīd, atskaroties atpakaļ, mēs eh, savādāk skatāmies dažām rekomendācijām. Man ir tikai divi jautājumi. Daudz eh, rekomendāciju ir attiecībā uz atsevišķu pāntu formulējumu maiņa, dažu vadlīniju eh, labošanu ar RTS starpniecību vai papildus RTS mandātu prasīšanu. Vēlētos tur dzirdēt eh, komisijas viedokli, pārstāvs jau no komisijas mazliet izteicās, bet es vēlētos dzirdēt arī, kāda ir komisijas eh, nolūki potenciāli nāklājā ar normatīvo priekšlikumu. Jo dažas lietas, ko esmu iesaka, prasa normatīvas risinājums. Tā kā jautājums šeit komisijai, Mēs ar interesi iepazināmies ar tehniskām vadlīnijām, kur eh, tiek eh, ierosināts mainīt eh, darbības jomu īstermiņa aizliegumam, lai izvairītos no tā apiešanas iespējamības, paplašināt šo darbības jomu. Tā mainīt šo liegumu uz liegumu palielināt īstermiņa pozīcijas neto. Vai jums ir zināms par konkrētiem gadījumiem, kad eh, tiek mēģināts apiet šīs normas šādā veidā, kā es man norāda. Tātad viens jautājums komisijai un, un veseli divi sanāk tad esma. Paldies, Markus Ferber. Jā, ja, vielen dank uh, für die. Liels paldies par uh, uh, iepazīstināšanu ar šo ziņojumu un paskaidrojumiem. Nu, Jūs uh, parādījāt, ka tirgus jau ir uh, paredzējis uh, mūsu tiesību aktus attiecībā uz valsts obligācijām. Nu, tas saistīts ar labu likumdošanas praksi, bet uh, pēc SSR uh, spēkā stāšanās uh, varam izdarīt uh, uh pareizus secinājumus un tiek ierosināt nevis vispārēju pārskatīšanu, bet tikai nelielas tehniskas korekcijas. Un uh, es vēl atceros, kādas mums toreiz bija diskusijas, tika prognozēts, ka rietumi uh, gandrīz vai ies bojā, bet tā tas nenotika. uh, MIFID 2 uh, datu pazino, paziņošanas analīze veicot un internalizējot un uh, par tirgus veidošanas uh, darbībām šī analīze toreiz nebija pieejama. Jautājums, vai kaut kas būtu mainījies, ja jums šī dati būtu bijuši pieejami tālāk, kopš MIFID 2 tirzniecības struktūra ir mainījusies, un tādēļ arī jūsu ierosinājumu tālāk par īstermiņa īspārdošanas aizliegumiem, ja notiek uh, strauši cēnu kritums, bet tas netiktu attiecināts uz uh, um, pozīcijām, kas ir iekļautas indeksos, tad uh, vai tas nenovedīs pie tā, ka radīsies ar vien lielāki ropi regulējumā? Un uh, vai nevajadzētu tāpat pārskatīt valsts obligāciju Eh, ievērojam cenu kritumu sliekšņiem, sliekšņus. Jautājums, kāds ir pamats šai pārskatīšanai, vai šīs robežvērtības ir bijušas pārāk augstas vai zemas, un eh, ko eh, mēs saprotam ar ievērojumu cenas pazemināšanos. Tālāk. Uh, Uh, paziņošana, centralizēta parizošanas sistēma par uh, neto izpārdošanas pozīciju apjomu. Uh, mēs jautājums, kas šādu sistēmu finansēs, vai tas būs nacionālās atbilstošās iestādes vai arī tirgus dalībnieki veicot noteiktas iemaksas. Paldies! Thank you. Paldies. Kamāla kungs. Jā. Es paredzēju, ka jūs uzstāsties S&D grupas vārdā, bet, nu, pateicos, ka devāt uzreiz man vārdu. Jūs tiešām bijāt ļoti laipns. Nu, es nezinu, vai cilvēkiem labāk patīk mūsu viedokli dzirdēt vai jūsu. Es atceros, ka sākotnēji šī e, regula tika pieņemta tādēļ, ka mēs negribējām uh, risināt EFRMD un pēc tam Žāns uh, uh, Gozes ierosināja iekļaut arī valstu obligācijas šeit, jo mums nebija īstas izpratnes par CD un CDS toreiz. Uh, Un tagad paskatoties atpakaļ, ko mēs uh, toreiz uh, nepareizi sapratām par šiem uh, instrumentiem, ir tas, kā tiek atspoguļoti bilancēs, ka tiek uh, ierakstīti ieņēmumi, bet netiek paredzētas uh, rezerves uh, zaudējumu gadījumam nu, ir pienācis laiks pārskatīt eh, šo, šīs normas, ņemot vērā notikušo attīstību. Kā to ierosinājis, mums patīk akcents tiek likts uz tirgus likviditāti un tirgus veidošanu. Tāpat ir interesanti ir lasīt esmas ilšanos par ierobežot to atbilžu apjomu, kas saņems konsultāciju laikā. Uh, Un uh, Filips jau arī norādīja, ka šeit ir varbūt nepareizais laika brīdis izraudzīts, jo te ir saikne ar MIFID. Varbūt nebija pieejama uh, informācija vēl par uh, jauno darījumu paziņošanas pienākumu vai arī tas tiek sistemātiski internalizēts. Man ir vispirms divi jautājumi. Cik laika mums būs vajadzīgs, lai izvērtētu ietekmi un kas jauns varētu nākt gaismā? Par uh, iespējami nezināmiem faktiem vai uh, tiešām nezināmiem faktiem un kā to uh, rak, saka Donalds Ramsfelds. Tālāk par uh, tirgus veidošanas darbībām un tirgus veidotāja definīciju otrajā un ceturtajā pantā. Kā šie tirgus veidotāji var turpināt pakalpojumu sniegšanu un likvidāciju nodrošināt klientiem? Bet uh, dif, definīcijai SSR būtu jāparedz arī iet, eh, izņēmumi attiecinotos uz tīriem OTC, kur ir pierādījumi, ka OTC vai atvasināto instrumentu tirgošana nenodara kaitējumu tirgumu īspārdošanas kontekstā. Un tāpat jāsaskata, kā īslaicīgs izpārdošanas aizliegums ietekmē banku stabilitāti, un varbūt šeit varētu būt pat korelācija ar lielāku defaulta risku. Dažkārt šie faktori ir jāizsver, bet mums ir arī citreiz nezināmie lielumi šajā vienādojumā, un mums ir vienkārši tikai iespēja spekulēt uh, par to, kāds būs uh, rezultāts un ietekme. Jautājums, vai ir iespējams noteikt uh, aizliegumu visām dalību valstīm, neļaujot um, nacionālām iestādēm to apstrīdēt un uh, kāda varētu būt arī destabilizojoša ietekme uz noteiktiem finanšu tirgiem Eiropā un kā, šī, uh, kā šīs rekomendācijas ietekmēs uh, tirgus lifi, likviditāti. Tālāk MIFID 2 un MIFIR šeit parādījās problēmas saistībā ar normu ievērošanu attiecībā uz paziņošanu. SSR paredzēja izņēmumu un uh, informācijas aktualizāciju katru ik pēc diviem gadiem, vai šeit ir nepieciešams korekcijas vadlīnijās, lai nodrošinātu labāku regulas īstenošanu uh, attiecībā uz datu bāzi, kas jāaktualizē katru dienu. Un šis vai šis divu gadu periods divi gadi nozīmē, ka šajā uh, akciju sarakstā, kas tiks aktualizēts šā gada pavasarī, tad nenotiks nekādas korekcijas līdz 2020. gada pavasarim un vispār, ko mēs ar to visu cenšamies panākt. Paldies. Aldi neredzu. E, jūs esat saņēmuši jautājumus, es gan neesmu atbildīgais par šo dosiju. Un man ir jautājums pār sliekšņu un caurskatāmības mehānismu. Vai jūs prāt, jums ir gana materiāla, lai jūs varētu atbildēt uz jautājumiem? Kurš iesāks? Vai sāksim ar esmā? Paldies par uzdotajiem jautājumiem un mēģināšu tos atbildēt pēc kārtas. Par mūsu ieteikumu par izpārdošanas aizliegumu jo mēs koncentrējamies tikai uz īstermiņa aizliegumu un nevis uz uh, ilgtermiņa aizliegumu efektivitāti. Ir aptuveni 12 šādu kopš noteikumi ir stājušies spēkā no trim valstīm, un tie atkal attiecās uz daļām vairāk nekā uz citu. bet eh, pamatā ir runa par īstermiņa aizdiegumiem. Vairāk no jums jautāja par MIFID. Mēs nedomājam, ka mēs eh, pilnībā pārskatīsim šo tekstu. Iespējams, tiks ieviestas kādas nianses Eh, kas būs noderīgas saņemot papildu datus un galvenokārt ieteikumi ir darbam pie īspārdošanas eh, noteikumiem tālāk. Ko mēs redzam no Mifids? Ir daudz labāk sistematizēti. Um, So... Internalizeri un runājot par MIFID 1. Mēs neesam saņēmuši visus paziņojumus no nacionālajām lēmējiestādēm, bet tas zināmā mērā maina tirgus struktūru. Taču ir pāragri jau tagad runāt par ieviešanas vispārīgu ietekmi, kas ir notikusi pat ne pāris mēneši, pirms pāris mēnešiem, bet tikai pirms sešām nedēļām. Un es gribētu tomēr sagaidīt vismaz gadu ilgu pieredzi, lai varētu spriest. Taču par kopīgo uz kopīgo ieteikumu es nedomāju, ka tam būs ieteikumi. Tālāk jautājums par. Pār apiešanas gadījumiem. Tādus mēs pārāk daudz nezinām, bet zinām, ka ir skaidrs, ka katrā darījumā jūs meklēsiet visizdevīgāko veidu un eh, izmantot atvasinātos darījumus izpārdošanā ir viss eh, vienkāršākais veids, un mēs gribētu šeit eh, saskaņot īstermiņa un ilgtermiņa aizlieguma definīcijas, kas dotu mums iespēju novērst apiešanas gadījumus, izmantojot uh, atvasinātos darījumus. Tālāk suverēnie sliekšņi. Pirmajā tabulā 39. lapusē mēs runājam par sliekšņiem un cenu krituma nozīmi. Tāds daļu gadījumā tas attiecas uz iekļautajiem sliekšņiem, kurus aicinam nemainīt. Uz šobrīd mums eh, par suverēniem gadījumiem nav eh, konkrētu datu. Mums ir mazliet empīriska darba, ko mēs esam iekļauši ziņojumā. Un suverēnajos gadījumos eh, liekšņi var eh, nedarboties pilnībā, taču es piesardzīgi šeit gribētu izteikties tālāk par centrālo mehānismu caurskatāmībai un fin tā finansēšanu. Mēs būtu piesardzīgi, mēs varam teikt, kā uh, šeit varētu būt savs labums, bet atbildiet uz jautājumu, kā to apmaksāt, kādas būtu operatīvas implikācijas šāda sistēma veidojot un tā tālāk. Mums e, būtu vairāk jāpētī šis jautājums, lai izstrādātu peļņas izmaksu analīzi un vai firmas būtu gatavas par to maksāt, aprēķinot uh, e to ērtības un mazākas izmaksas par atskaitīšanos. Tagad pa, citi jautājumi. Kāpēc mūsu prāts izpārdošanas definīcija un mifids ir jāatstāja kā ir un to nevajag saskaņot, tas ir arī norādīts ziņojumā. Kā jēdzieni ir atšķirīgi, jo MIFID definīcijas definīcija ir ar plašāku tvērumu, savukārt īspārdošanas regulējumā tas ir izņēmums īspārdošanas aizliegumam. Līdz ar to mērķis ir atšķirīgs un to vajadzētu norādīt. Un Un šķiet, ka ar to es būšu atbildējis uz visiem jautājumiem. Es gribēju jautāt par eh, saskaņošanu starp izņēmumu eh, sarakstiem, izņēmuma daļām. Mums pat ir grūti iegūt informāciju no nacionālajām lēmējiestādēm ņemot, neraugoties jau uz ilgāko termiņu, kāds ir pagājis, tāpēc mums vispirms vajadzētu lietas izvērtēt pienācīgi, pirms mēs nākam klajā priekšlikumiem. Bet tomēr šķiet šobrīd ir pārāk grib par to runāt, taču gala. Galīgais mērķis ir radīt caurskatāmību tirgus, tirgus spēlētājiem. Okay, so, um lot of questions also for the Commission in particular. Paldies. Komisija, kāda ir jūsu plāna? Vienkārši jautājums. Paldies. Varbūt atbildot uz Filipa Lambēra komentāru. Šie statistiskie dati ir interesanti. Tik tā, cik tālu 23. pānta ierobežojuma attiec uz daļām un to kritumiem. Esmā ziņojumā 101. lapusē interesants novērojums ir tas, ka lai gan ir novērojam par to, ka suverēnās liek, suverēnās mm, slieksnis tiek pārkāpts, tomēr NCA ir lēmušas nepiemērot izpārdošanas aizliegumu. Tas eh, norāda uz to, ka sistēmā darbojas ar augstu diskrētumu līmeni un, mūsuprāt, līdz ko tas slieksnis tiek pārkāpts, cenas var kristies un nacionālās lēmēji iestādes ir izlēmušas aizliegumu nepiemērot. Tāpēc mums vajadzētu izpētīt, kāpēc tā ir noticis. Ziņojumā norādīts, ka nacionālās lēmējas tādas nav to um, darījušas, jo nav to uzskatījušas pār um, nepieciešamu, vai ka ir bijuši citi tirgus notikumi. Uh, vai vēl citi apsvērumi. Manuprāt, šīs lietas ir jāizpēta pienācīgi pirms mēs e, nākam klajā ar viedokli. Un tagad mēs varam nonākt pie jūsu jautājumu par mūsu plāniem. Mēs esam nosūtījuši mandātu, jo mēs domājam par likviditāti, par tirgus izņēmumiem, par jo bija atšķirības eh, pielietu piemērošanā dalībvalstīs, jūs varat izmantot šos pasākumus, ja esat vienas platformas dalībnieks. Tādā gadījumā jums ir jā, jābūt iespēja izņemtu, izmantot šo tirgus izņēmumu. Ja to var piemērot pienācīgā veidā bez leģislatīvu procesu uzsākšanas, kas būtu sarežģīti. Tāpat mēs atbalstām esmā priekšlikumu, ka ja jūs esat tirgus veidotājs un jums ir nepieciešams uh, šī pozīcija uh, ilgākam termiņam, tad nacionālās kompetentās lēmē iestādes ir ar skatījumu, kas notiek tirgū. Mums, ja mēs varam paskaidrot tirgus veidošanas izņēmumu, lai saglabātu likviditāti un tirgus aktivitāti, tāds, kā papildus mēs varētu teikt, ja jums ir pozīcijas uz ilgākiem termiņiem, jūs par to ziņojat, un tad tas būtu mērķiecīgs sistēmas uzlabojums. Ceru, ka mēs to varam sasniegt bez leģislatīviem grozījumiem, jo Es nevaru garantēt, ka komisijas leģislatīvā darba programma, jau, kas ir piesātināta līdz vasaras eh, atvaļinājumam ar dažādām iniciatīvām par MBU, eh, uzskaitījumiem un citām lietām, mēs nevaram atļauties tur iekļaut vēl vienu leģislatīvu jautājumu. Mums ir jādomā par citiem veidiem un uh, citi, citiem, eh, citām iespējām šajā sakarā. Paldies! Un tagad šķiet, ka mums ir skaidrāks skatījums. Ir, ska, eh, mēs apzināmies, ka būs vajadzīgi vairāk dati, mēs apzināmies jūsu nosauktos aspektus, un es aicinu informāciju aktualizēt satiet atkarībā no tā, kā viss attīstās komisijā, vai tiks izmantots leģislatīvā darba, vai citi rīki, vai sadarbībā ar esmu. Un jūs strād, turpināsiet strādāt pie šiem jautājumiem, redzot to, vai tas tālāk notiek ekon līmenī vai sarunu līmenī būs eh, jāpārskat viedokļi šajā sakarā. Paldies, un tādā gadījumā mēs varam beigt šo visai garo ekon komitejas sēdi. Nākošā sēdi ir paredzēta pirmdien no pulksten 15.